Good afternoon. Labdien, kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Mums būs interes, intensīvs darbs un interesanta pēcpusdiena. Interesanta viedokļu apmaiņa gaida mūs Vispirms vēlos sveikt mūsu uzaicinātos viesus. Šo pēcpusdienu mums būs viedokļu apmaiņa ar Sēru Julianu Kingu, Eiropas Sanības drošības komisārs, kā ar, ar vēstnieku Kāja Tailu, kas uh, aizstāja Igaunijas iekšliet ministra Ambadu no padomas prezidentūras mūs informēja, ka decembrī komisija nāks klājā ar likumdošanas priešlikumiem, lai uzlabotu eh, GAS sistēmu interoperabilitāti. Igaunijas prezidentūra un komisija ir ierosinājusi trīspusēju viedokļu apmaiņu ar Libe komiteju, lai sagatavotu šo ierosinājumu, lai palīdzētu to sagatavot. Tātad vispirms došu vārdu vēstniecei Kajai Taielē, kas mums uh, mm, sniegs pārskat par galvenām dalībvalstu vajadzībām, un pēc tam došu vārdu komisāram Kīngam, kas mums uh, atgādinās par komisijas piedāvātiem risinājumiem, rēģējot uz to, un pēc šīm divām intervencēm mums būs viedokļu apmaiņa. Un tā nu vispirms dod vārda, vārdu vēstniecei Tailai, lūdzu. Paldies! godājumā priekšsēdi, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, godājumais komisāra King. Protams, vēlētos pateikties eh, šīs diskusijas organizatoriem par šo diskusiju par interoperabilitāti starp padomu parlamentu un komisiju vēl pirms komisija nākusi klajā ar savu ierosinājumu. Un tas parāda, cik Uh, acīm redzot jūs skatījumā šis uh, jaunais likumdošanas akts būs, uh, lai mūsu datu bāze pienācīgi strādājot, un man arī ir jāatvainojas savu ministra Anvelta vārdā, kas ir Igaunijas iekšlietu ministrs, kas ir saslimis. Novembris ir ļoti grūts mēnesis, ko izdzīvot Igaunijā daudz grūtāk nekā šeit, Briselē. Vēlētos sākt šīs dienas diskusiju ar paziņojumu, ka, lai gādātu par to, ka Schengens zona strādātu efektīvi bez iekšējām uh, robežu pārbaudēm, kas, protams, ir mūsu galvenais mērķis, mūsu lielais mērķis, un jūs visi zināt, ka šis mērķis pat labāk ir apdraudēts. Tātad, lai tas tiešām varētu notikt, mūsu varas iestādēm ir jāsadarbojas visā Eiropas Savienībā, un lai šī sadarbība, lai šo sadarbību atvieglotu daudzas uh, informācijas tehnoloģijas sistēmas jau ir izveidots un dažas vēl tikas, tiks radīts eh, tuvāko gadu gaitā. Man diez vai jāatkārto, ka mēs visi esam piedzīvojuši šausmīgos uzbrukumus mūsu sabiedrībām, kas nesien notikuši, un šo noziegumu terora aktu uh, Uh, izmeklēšanas gaitā, ne, diemžēl, uzzinājām, ka mūsu informācijas sistēma, arhitektūra un veids, kā tās uh, uh, sadarbojas, nav pilnīgs un paliek daudz darāmā. Par ko mēs tieši runājam? Vislabākā igauņu stilā es vēlētos jums parādīt, nevis pastāstīt par to, vai arī izdarīt šeit rakstveida materiāls. Tātad eh, neliels video, ko esam jums sagatavojuši, un tagad aicināšu eh, kolēģis eh, šo video palaist, video rullīti.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 Tagad dodu vārdu komisāram Kingam, lai turpinātu viedokļu apmaiņu no komisijas puses, un tad atklāšu debates. Paldies, priekšsēdus kundze, godājumie deputāti. Ļoti eh, priecājos būt šeit un turpināt šo diskusiju. Mana prezentācija varbūt nebūs tik vizuāla un stimulējuša kā tas, ko nu pat piedzīvojām, bet Tomēr centīšos turpināt sarunu, kas mums ir bijusi vairāk kārt jau par dažām no šīm tēmām. Cerībā, ka varēsim virzīties uz priekšu vēl pirms, kā jau iepriekš izskanēja, eh, komisija nākus klajā ar formālo eh, tiesību aktu priekšlikumu, eh, kur vēl nāksies ar jums apspriest padziļināt Kā jau sacīju iepriekš, nacionālas varas iestādes ir uh, pirmajā līnijā cīnoties ar noziedzību, ar, uh, pārobežu uh, un terorismu, bet mēs Eiropas līmenī arī koordinējam. Tas ir svarīgs rīks, lai uh, nacionālas iestādes varētu veikt savu darbu. Un, protams, mums ir jāsniedz šis atbalsts iespējami labāk ar pilnīgu, uh, precīzu, uzticamu un uh, pieejama informācija. Manuprāt, esam jau būtiski progresējuši, ieviešot jaunā eh, ieceļošanas, izceļošanas sistēmu, ko padoma apstiprināja tieši vakardien. Paldies Diezdemēras kungam un citiem, kas bija šajā darbā iesaistīti. Protams, arī vēstniecēji Tailandē un Igaunijas prezidentūrai. Nākamais, protams, ir ETIAS solis, to mēs visi zinām, un es zinu, ka jūs esat tajā ļoti ieinteresēti. Paldies par šo darbu, ko veicat. Tad es ceru, ka līdz gada beigām par to arī pagūsim vienoties. Mums ir arī izteikti priekšlikumi esošo sistēmu stiprināšanai, kā jūs zināt, Schengens informācijas sistēma. Eirodax sistēma, kas ir patārmeklētājiem, ekris, eh, apsūdzētām trešo valstu pilsoņiem, un mums ir jāpanāk ātri vienošanās par šiem dokumentu paketēm. Pat laban priecājamies par katru progresu, ko veicam, kā jau ar video bija parādīts, mums ir vajadzīgas spēcīgākas, gudrākas robežas un informācijas um, caurumi jāaizpilda, bet jau pirms tam mums ir jātiek galā ar uh, sistēma nesavietojamību, kas nesarunājas savstarpēji policija, robežsārgi, starptautiskām iestādēm, nacionālām iestādēm ir jāvar ātri piekļūt datiem, kas ir nepieciešams, lai tās varētu veikt savu darbu. Šī informācija mums ir jāsaņem ātrāk, vienkāršāk un pilnīgāk, visaptarošāk. Minēšu piemērus. Pat labam mēs pārbaudām ikvienu, kas cenš, vēlas. Uh, uh, iekļūt Eiropas Savienībā nelegāli, bet to nevienmēr eh, ir, eh, tātad arī legāli, bet eh, vīzi informācijas sistēma nevienmēr nav viegli piekļūt. Piemēram, patvērētāji meklētājs nevar paralēli meklēt arī Eirodak un viss sistēmās. Policijai pārbaudot trešās valsts pilsoņi bez dokumentiem, šo pilsoni var pārbaudīt uh, Eirodakā, migrācijas pārvaldības datbāzē, bet eh, ja šis cilvēks būs pastrādājis nelielu noziegumu, tad Eirodak datbāze nebūs pieejama. Eh, eh, un, ja ir terorisms vai nopietns noziegums, tad ir grūtāk regulāro migrantu Eirodak dāzei uh, datubāzē piekļūt nekā um, vīzdurētāja datubāzē visā. Trešo valstu pilsoņi var izvairīties no uh, savu datu uh, atrašanas, uh, slēpjoties aiz dažādu valstu uh, datiem. Tātad ir vairāk jau jautājumi, kas jārisina pēc tam, ka mēs būsim nākuši klajā ar ierosinājumiem, kas tagad tiek debatēti. Šīs trūkumi e, noved pie tā, ka robežsārgi e, Eh, un citi, kas ir <clears throat> mūsu, tā teikt, pirmajā fronts līnijā, eh, viņi gūs tikai nepilnīgu ainu. Tas nozīmē, ka terorists vai cits eh, starptautiskie noziedznieki var slēpties dažādi identitā, aiz dažādām identitātēm, un tādiem žēlība ir noticis, piemēram, Berlīnas uzbrukuma gadījumā. Mums, mūsuprāt, ir kaut kas jādara, lai to mainītu ar jūsu palīdzību. Mēs visi zinām, esam redzējuši, ka ir plašs eh, sabiedrības atbalsts visā Eiropas Savienībā, lai šos jautājumus risinātu šajā kontekstā. Mūsu priekšlikums eh, savietojamībai, datu bāžu savietojamībai eh, piedāvās risinājumu, kā šīs problēmas risināt. Par to esam jau runājuši ar jums vairāk kārt. Mums ir bijusi plaša diskusija par juridiskiem, tehniskiem un operatīviem jautājumiem. Uh, Turpinot darbu, kas jau vairāk nekā 12 mēneši notika augst līmeņa ekspertu grupā, mums ir bijuši kontakti ar interesētām pusēm dalībvalstīm, ir notikusi publiskā konsultācijas un turpinājuši tehnisko darbu, un Libes sekretariāts visu laiku ir bijis pilnā mērā informēts eh, šī darba gaitā. Mājā, apspriežot šos jautājumus ar jums, eh, kā jau priekšsēdus kundze atcerēsies, mēs piedāvājām eh, kopīgu diskusiju starp trim iestādēm, lai mums būtu uh, vienota uh, eh, sapratni par nākamajiem spermijas suļiem, un es priecājos, ka tas ir noticis, tie skaitā arī šomēnes un arī vakardien vakarā, kad daudziem no jums uh, bija iespēja uh, runāt ar mūsu tehniskiem ekspertiem par vairākiem šī darba aspektiem. Mūsu darba konsultācijas, īpaši pēdējo sešu mēnešu laikā, ir apstiprinājušas ka mēs esam izvēlējušies pareizo pieeju diskusijās eh, šī gada sākumā. Mūsu piedāvājums ir tāds, ka visas centralizētās ES informācijas sistēmas drošības eh, robežu un migrācijas pārvaldībai vajadzētu būt savstarpēji savietojums padarīt Schengenas, vīza informācijas sistēma, Eirodaka jaunā eh, iebraukšanas, izbraukšanas sistēma, piedāvātā ETS sistēma, kā arī piedāvātā ekris sistēma apsūdzētiem Eh, eh, vai iepriekš sodītiem trešo valstu pilsoņiem. Eh, bet priekš tā ir vajadzīgi vairāk tehniskie komponenti. Pirmkārt, Eiropas meklēšanas portāls, kas ļaus muitniekiem, robežsargiem citiem piekļūt vairākām informācijas sistēmām vienlaikus. Tāpat laikā respektējot katras sistēmas individuālās piekļuvas tiesības, kas nemainīsies. Pirmo reizi arī šādi valsts pārvaldes darbinieki varēs saņemt kombinēto rezultātu uz viena ekrāna. Eiropas meklēšanas portāls ļaus varas iestādēm izmantot esošās sistēmas labāk, efektīvāk. Otrakārt, vienot biometriskā savietošana sistēma pirksnospiedumiem ļaus kompetentām varas iestādēm meklēt visās sistēmās, kurā ir šādi dati, ar datorpūgas spiedienu. Protams, atkal respektējot šo sistēmu individuāls piekļūs atļaujas. Tas ļaus varas iestādēm veikt meklēšanas, kas, uz kādiem tās ir autorizēts, izmantojot biometriskos datus produktīvāk, efektīvāk. Treškārt, vienot identitātes repozitorijas saglabās galvenos datus, vārdu uz vārdu, dzimšanas datus, uh, dzimumu eh, eh, visā šajā sistēmās. Tas palīdzēs mums atklāt, vai persona ir eh, reģistrēta dažādās identitā, dažādām identitātēm, dažādās datubāzēs. Neskatoties uz tehniskiem risinājumiem, kurus nu pat uh, izklāstīju, mēs arī raudzīsimies, kā uzlabot procedūras un procesus, lai piekļūtu datubāzēm. Nacionāls vārds iestādes mums ir e, ziņojuši par sarežģījumiem, identificējot trešo valstu pilsoņiem savā teritorijā. Ja šis trešās valsts pilsonis nevēlas vai negrib, nevar e, identitātes dokumentu prezentēt, tad varas iestādes identitāti nevar pārbaudīt vīzi informācijas sistēmā vai Eirodakā, izņemot, ja meklēšana notiek migrācijas pārvaldības kontekstā. Tā tas nevar palikt. <clears throat> nacionālām valsts iestādēm ir jāvar uh, identitātes krāpšanu arī savā teritorijā pārbaudīt. Mūsu uzdevums uh, ir uh, iedrošināt policijas pārbaudas uh, Schengens uh, teritorijā, kā jau vēstniec sacīja, lai uh, mēs varētu atkal redzēt Schengena darbojamies, kā jau vēstniec teica augsta līmeņa grupa ir paudusi arī bāžas, un tādēļ mēs aplūkosim kādas sarežģījumi var būt policijas uh, iestādēm, lai piekļūtu robežu sārgu vai migrācijas datu bāzēm, lai identificētu uh, aizdomās permo, uh, eh, turmo personu vai upuri. Martā mēs atzinām, ka varētu būt uh, nepieciešams pārskatīt attiecīgās noteikums un procedūras. Šī gada sākumā, kad komisijas priekšlikumu nācām klējā, mēs sacījām, ka mēs izvērtēsim, vai nevar būt uh, Eh, piekļuvis eh, noteikumu vienkāršot. Vēlreiz atkārtošu, ka mēs eh, negrasāmies piekļuvs tiesības pārskatīt, bet vienkārši šo tiesību efektīvāk izmantošanu, uz to mēs raugāmies. Uh, Un tā nu mēs pārbaudam iespējas, e, kā to darīt, gatavojot savus likumdošanas uh, projektus, tie skaitā arī izvērtējam to ietekmi potenciālu uz pamatiesībām un privātumu. Ja mēs pieņemsim lēmumu uh, piedāvāt izmainīt esošās noteikumus un procedūras, mēs to darīsim uh, tikai tad, ja tas būs nepieciešams, samērīgi un pilnīgi saskaņā ar. Uh, pamatiesībām. Arī mēs piedāvāsim eh, sabiedrības publisko izvērtējumu, un es jums varu tagad īsumā stādīt priekšā, ko, mē, kādas ieguvums mēs par, potenciālus paredzam. Šie pasākumi mums ļaus eh, pārliecināties, ka dati ir pilnīgi eh, precīzi un uzticami, labāk datu kvalitāte, tas ļaus mums pārvarēt uh, Dātu fragmentarizācija dažādās sistēmās ļaus varas iestādēm nacionāla līmenī cīnīties pret identitātes krāpšanu un uh, robežsargiem, policistiem, migrācijas uh, pārvaldes iestādēm un muitas iestādēm ļaus piekļūt tā informācija, kas tai vajadzīga, lai veiktu savu darbu. Tas viss tiks samā, panākt samērīgi, pilnīgi respektējot pamatiesības, kā arī datu aizsardzības likumdošanu, kā arī esošās piekļuvas tiesības. Es iepriekš pieminēju interesētās puses, un mēs esam guvuši arī Eiropas datu uzraugu un pamatiesību uh, aģentūras uh, eh, ierosinājums, kas ir ļāvuši mums savu priešlikumu uzlabot un veidot to tādu, kas uh, ņemtu vērā visas viņu bāžas mūsuprāt. Mēs nerunājam par to, ka sistēmas individuālas atsevišķās tiktu saplūdinātas vienā vai vairāk datu savākt. Nē, mēs runājam par esošo datu labāku izmantošanu, respektējot uh, datu subjektu tiesības. Labāk uzlabojot datu pārvaldību, mēs varēsim uzlabot robežu apsardzību un cīņu pret uh, noziedzību, starptautisko un terorismu. Tādējādi padarīsim Eiropu par drošāku uh, vietu saprātīgā um, tie, ties, balsoties saprātīgiem tiesuma aktiem, tieši to gaida sabiedrība mums, mums tagad ir eh, pilnvarams to darīt eh, un ceram to darīt ar priešlikumiem kopā ar jums, ar kuriem nāksim klājā decembrī. Paldies, komisāri King, un tagad atklāsim debati. Četri vārdi ir manā sarakstā. Bilta. Lenars Albrechts veržās Stevensa. Vispirms Lopez Agjārkungs lūdz vārdu lūdzu. Thank you, Commissioner. Paldies uh, komisāram Kingam. Lielas paldies, ka uh, jūs uh, esat gatavi mainīties viedokļiem ar Lībe komiteju par progresu, kas ir jāpanāk uh, brīvības un tieslietu jomā. Mans jautājums attiecas uz līdzinējo pieredzi. Protams, ka um, šis pieprasījums pastāv. Tas ir pastāvējis jau vairākus gadus. Es uh, gribētu zināt, uh, kura pieredze būtu mums jāņem vērā. Un jo īpaši es gribētu runāt par pieņemtajiem nolīgumiem, kas ir noslēgti ar konkrētām valdībām. Pirms sāka eksistēt šī konkrētā uh, drošības un tieslietu telpa. Tātad tas ir pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Bija uh, pieredze ar vairākām valdībām, kas uh, nāca klajā ar politisku un tehnisku iespēju apmainīties ar datiem par uh, kriminālu izmeklēšanu un kriminālu procesu. Uh, jo īpaši mm, domājot arī par eh, datiem, par eh, krimināla lietām. Es eh, gribētu, lai jūs pastāstītu par šo pieredzi, vai Eiropas komisija to ir ņēmusi vērā un vai to ir pārņēmusi savā iniciatīvā. Otrs jautājums attiecas uz to, ko mēs varētu mācīties no decentralizētajām dalībvalstīm, kurās atrodas atšķirīgas tiesība aizsardzības aģentūras un kur atbildības sfēras arī ir citas. Tātad te ir runa par decentralizētu sistēmu un šeit kā piemērs var minēt Beļģiju un arī Spāniju. Tātad eh, vēl ar vienu netiek nodrošināta sastarpē datu apmaiņa starp eh, tiesībā aizsardzības iestādēm vienas valsts ietveros. Uh, Gribētu zināt, vai komisija ir ņēmusi vērā šo pieredzi, lai nodrošinātu, ka nākot klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu, viss šis jautājums tiktu pārformēts. Tātad ir jāatbrīvojas no šīs nefunkcionalitātes, no tās ir jātiek vaļā, lai tā mūs nekavētu nākotnē. Paldies, tagad Sīpels kundzei vārds. Paldies! Šis īsais video, kuru uh, mums uh, atskaņoja Igaunijas pārstāvja, bija ļoti iedvesmojošs. Un tad, kad komisārs Kings runā par uh, daudz savstarpēju apmaiņu, tad arī viss izklausās ļoti labi. Bet ņemot vērā iepriekšējā kolēģi teikto, dažkārt man rodas iespējas, ka mūsu dalībvalstis atbalsta starp savienojumības ideju, jo tā uh, dalību valstīm dod iespēju paslēpties no savām iekšējām problēmām un trūkumiem. Uzklausot komisāru Kingu un atceroties par pagātnes problēmām, es gribu teikt, ka šo problēmu cēlonis nebija starp savienojības neesamība. Problēma bija tāda, ka konkrētas iestādes dalībvalstīs neapmainījās ar datiem. Uh, vai arī aizmirsa eh, īstenot eh, mm, tiesību aktus un ievietot informāciju kopējos reģistros. Šīs problēmas neļaus eh, mūs atrisināt um, datu apmaiņas problēmu. Tāpat arī ir jārunā par datu kvalitāti, un šeit es nerunāju par tehniskajiem datiem, pirkstu nospiedumiem vai ko citu. Man informēja, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā, tātad uh, tiks runāts par datu kvalitāti. Bet, ja ir runa par cilvēkiem, kas e, strādā uz robežas, tad ir jādomā, kāda veida datus ir jāiekļauj šajās datu sistēmās un kad tas ir jādara. Vēl viens piemērs, kas nav saistīts ar starp e, datu sastarpēju apmaiņu. Tad, kad mēs runājām par Eiropas aresta orderi, jau no paša sākuma uh, Mēs sapratām, ka te nebūs runa par sīkiem nodarījumiem, bet gan par smagākiem noziegumiem. Kāda veida informācija tad ir jāiekļauj šajā sistēmā? Vai tad, kad šīs aizdomas ir tikai vājas, vai arī mums ir jau diezgan pamatīgas aizdomas par konkrētu personu? Kad būs šis konkrētais brīdis? Un es uzzināju, ka ņemot vērā nacionālo iestādi, šis eh, brīdis, kad šī informācija ir jāiekļauj starptautiskajā datu bāzē, ir ļoti atšķirīgs atkarībā no konkrētās valsts. Cerams, ka komisija un arī padome nodrošinās, lai mums būtu vienādas definīcijas, vienāds kvalitātes līmenis, un tam ir jātiecas ne tikai uz datu tehnisko kvalitāti, bet arī uz pārējo. Tāpat, ja runa par situācijas analīzi, Es, protams, saprotu, ka te nav runa par Eiropas atbildību, bet, ja runa par datu analīzi un par lēmumu, kāda informācija ir jāiekļauj šajās datu bāzēs, tad dažkārt parādās trūkumi nacionālajā tiesība aizsardzībā, tātad te ir runa par policistu skaitu un kvalifikāciju. Arī šeit saskatu problēmu. Šeit savstarpēji datu apmaiņa varētu ļaut mums pieprasīt un apstrādāt konkrētus datus, bet ar šo datu analīzi mums nepietiks, ja mēs nevarēsim piesaistīt šajā darbā visas dalībvalstis. Paldies, Sīpels kundzei, tagad Koeljo kungs. Paldies eh, komisāram un eh, prezidentūrē par eh, prezentācijām. Man arī ir dažas vispārīgas piezīmes. Vispirms par SIS, par Schengens informācijas sistēmu. Tā ir un paliks um, viena no svarīgākajām sistēmām attiecībā uz robežu kontroli un iekšējo drošību mūsu teritorijā. Un šai piezīmei nav nekāda sakara ar personisko lepnumu. Te ir runa par to, ka izmaiņām horizontālajā aptvērumā ir jāņem vērā šīs sistēmas īpatnības un kopējā loma. Nākamais šī datu sastarpējās apmaiņas pakotne tiek skatīta jau ilgāku laiku. Mums ir augstākā līmeņa darba grupas ziņojumi, komisārs pirms dažām minūtēm par to runāja, mums ir arī komisijas paziņojumi, pētījumi, un tagad esmu pārliecināts, būs arī ietekmes izvērtējums. Tas mums ļauj labāk saprast eh, visu šo sistēmu. Tieši tāpēc arī priekšlikumi par datu sastarpēju apmaiņu varētu pirmām kārtām palīdzēt sasniegt divus galvenos mērķus. Ir jānodrošina, lai visas Eiropas Savienības informācijas sistēmas tiktu aptvērtas. Uh, un ir jānodrošina arī vislabākie tehnoloģiskie risinājumi gala lietotājiem. Protams, tas viss ir jādara garantējot arī pamattiesības. Piemēram, vēlētos jums atgādināt, ka eh, tā saucamies ailaus bija mm, parasti opcija, un tas nebija tehnisks ierobežojums eh, sistēmas apstiprināšanas brīdī. Uh, Tagad mums nav nekādas vajadzības tos apvienot. Mums ir vajadzīgs rīks, kas ļautu labāk un ātrāk veikt meklēšanu šajās sistēmās. Un, protams, šeit ir jārespektē arī sistēma tiesiskā bāze. Vienotais uh, meklēšanas ekrāns ļautu mums nodrošināt labākus instrumentus gallietotājiem, vienlaicīgi um, aizsargājot pilsoņus. Datu savstarpēja apmaiņa nav pašmērķis, un to arī nevar uzskatīt par kaut ko tādu, uz ko dalībās es varētu novelt vainu par to, ka tās vienotrai neusticas. Sistēmas būs labas tikai tad, ja dalībvalstis vēlēsies apmainīties ar informāciju savā starpā. Daudz savstarpēju apmaiņu vajadzētu uzskatīt par rīku, kā uzlabot vispārējo ainu. Noslēgumā, komisārkungs, es vēlētos pateikties eh, komisijai par vēlmi iesaistīt parlamentu šīs procedūras visos līmeņos. Labprāt turpināšu šīs diskusijas un gribētu jūs aicināt eh, turpināt strādāt ar šādu pašu konstruktīvu pieju. Paldies, Koeliju kungs, tagad Grīzvekas kundze. Paldies, priekšādātāji. Pavisam īsi. Pēc šiem diviem stāstījumiem Es gribētu teikt, ka mūsu politiskajai grupai e, šis e, jautājums e, atgādina par prasību, uz kuru mēs esam uzstājuši jau vairākus gadus. Protams, ir jānodrošina labāki dati un labākas informācijas apmaiņa, lai mēs varētu sasniegt labākus rezultātus. Protams, ka es apsveicu komisijas paveikto. Pateicos par skaidrību un saskaņotību, tāpat arī par uh, komisāra Džuliāna Kinga apņēmību izveidot tādu pakāpojumu, kas ļautu nodrošināt darboties spējīgas sistēmas, kas varētu aizsargāt mūsu pilsoņus un ļaut uzlabot arī pašu Schengenas sistēmu, kā norādīja kolēģi. Man ir divi pavisam mazi jautājumi. Mani interesē arī atbildes uz kolēģis dotajiem jautājumiem, bet manējie būs vairāk tehniskas dabas. Jūs runājāt, ka šeit ir runa par divām sistēmām, kas balstās uz divām dažādām tiesiskajām bāzēm un kuru mērķi arī ir atšķirīgi. Tātad, ja parādās pozitīvs rezultāts, ja parādās um, kāds um, rezultāts kāda no šīm sistēmām, vai tas būtu pozitīvs vai negatīvs, kas uh, nodrošinās piekļuvi? Kādas ir garantijas attiecībā uz izmantotajām normām? Es domāju, ka jūs man arī piekritīsiet, ka šeit nav runa par informācijas kvalitāti, es atvainojos par kvantitāti, bet gan par kvalitāti. Mēs visu laiku atgriežamies pie šiem jautājumiem. Mums ir jānodrošina, lai visi šie rīki dalībvalstīs rīkotos. Ja dalībvalstis eh, neievada sistēmā informāciju vai arī neievada labu informāciju šajā datubāzē, un kā tas mūsdienās vēl ar vienu bieži notiek, kā jūs varēsiet atrisināt šo problēmu? Te nav runa par eh, tādu savstarpējas apmaiņas rīku. Tas mums noteikti neļaus rast atbildu uz šādu jautājumu. Nu, tātad te runa par eh, tehniskas dabas jautājumiem, bet kas ļauj nodrošināt arī labāku saskaņotību un efektivitāti. Gribētu zināt, vai jūs varētu man atbildēt. Paldies, eh, tagad kur atsas bildes kundze. Paldies, priekšādātāji. Es eh, apsveicu komisijas darbu pie datu savstarpējas apmaiņas pēc uh, drošības un migrācijas datu bāzēm šis darbs ir patiešām vajadzīgs un nāk jau par vēlu. Es domāju, ka komisāram ir pilnīgi taisnība sakot, ka šeit nav runa par labāku piekļuvi informācijai un datiem, bet gan par jau pieejamās informācijas daudz efektīvāku izmantošanu. Mēs priecāmies, ka Eiropas tiesību aktos jau ir iekļautas dažādas garantijas pamattiesībām. Tātad te ir runa par pilsoņu aizsardzību, esot daudz efektīvākiem cīņā pret eh, pārobežu noziedzību un terorismu. Tāpat arī jūs minējāt, ka šeit nav runa par eh, datubāžu apvienošanu, bet gan par eh, robežu, par sienu nojaukšanu, lai šīs datubāzes varētu komunicēt viena ar otru. Es gribētu zināt, kā jūs ieteiktu pastāstīt eh, pilsoņiem, ka šeit nav runa par pamatiesību apdraudēšanu. Tāpat arī ir jārunā arī ar dalībvalstīm. Kā Birgit norādīja, starp dalībvalstīm pastāv neusticēšanās, ja runa par informācijas apmaiņu. Es nevēlos šeit visas dalībvalstis mest vienā maisā, bet mm, attiecībā uz mūsu paveiktos datu savstarpējas apmaiņas jomā mm, vajadzētu veicināt, lai dalībvalstu vēlme sadarboties būtu daudz stiprāka. Tas viss, protams, ir jādara drošā veidā, iesaistot visas dalībvalstis. Paldies tagad eh, Lenārta kungs. Lielas paldies, lielas paldies eh, vēstniekam, lielas paldies arī komisāram Kingam. Vakar viesojos komisijā un mm, piedalījos eh, tehniskajā informatīvajā sanāksmē. Tā sākās vakarā ap 5.30 un bija patiešām interesanta. Piekrītu, ka savstarpējā datu apmaiņa ir ļoti būtisks solis uz priekšu, lai nodrošinātu, ka mm, pieejamā informācija tiktu izmantota um, līdz uh, tās maksimālajiem potenciālam. Uh, Skatījos arī video un tika minēts, ka tas varētu būt uh, garlaicīgs un tehnisks. Man tas ļoti patika, jo nevienmēr visam ir jābūt aizraujošam vai interesantam. Es gribētu, lai tas viss būtu pēc iespējas tehniskāks un garlaicīgāks, bet tam ir jādarbojas, un mums ir jāpanāk, lai tas darbotos. Pirmkārtām tas nozīmē, ka mums nevajadzētu mēģināt izgudrot velospēdu no jauna Kā jau norādīja komisārs, ļoti daudz, kas jau ir paveikts, un arī pašlaik daudz, kas tiek darīts. Jūs pieminējāt EES, Eurodax, ISA, um, datubāzes par trešo valstu valsts piedarīgajiem, tāpat arī mm, datubāzes, kas um, vai nu ir nesen bijušas uz mūsu galdiem, vai vēl ar vienu uz tiem atrodas. Protams, darbs parlamentā nevienmēr ir bijis vienkāršs. Ļoti bieži esam raduši konstruktīvus kompromisus. Es gribētu runāt par šo datu savstarpējumu apmaiņu, un EDPS mums norādīja, ka vajadzētu skatīties uz visu šo sistēmu tiesisko bāzi. Gribētu zināt, vai ir iespējas izvēlēties horizontālāku pieeju, vai arī mēs saskarsimies ar visiem šiem priekšlikumiem. Tātad mums ir jāpārliecinās, lai mēs nepārkāptu datu sastarpējās apmaiņas robežas. Tāpat arī mums ir jānodrošina, lai nerastos arvien vairāk jaunu ideju, bet lai tas, kas jau ir, mums pieejams, darbotos pietiekami labi. Komisārkungs, jūs runājāt par šo datu noliktavu un. Uh, Tas parādījās arī um, augsta līmeņa darba grupas ziņojumā. Varbūt jūs varētu vairāk par to pastāstīt. Jūs arī minējāt, ka dalību valstīm ir vajadzīgi instrumenti, lai cīnītos ar identitātes krāpniecību arī uz savām robežām. Man ļoti pārsteidza ziņas par Nīderlandī pagājušajā nedēļas nogalē. Te ir runa, ka mums ir jāsniedz dalību valstīm instrumenti, lai tās varētu cīnīties pret identitātes krāpšanu, un ir arī jāizmanto šie instrumenti. Uh, Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz uh, pirkstu nospiedumiem uz pasēs, kas uh, tiek um, ielikti jau kopš 2009. gada saskaņā ar Eiropas likumdošanu, tie nekad Nīderlandē netiek izmantoti. Vajadzētu panākt, lai šie instrumenti ne tikai tiktu doti dalībvalstīm, bet arī, lai tie tiktu izmantoti. Albrecht kungs tagad. Paldies! Es piekrītu lielākai daļai no tā, kas tika teikts, sevišķi tam, ko teica Koeljo kungs. Uh, Viņš uh, sevišķi runāja par to, kāda ir tieši ideja sadarbspējai vai interoperabilitātei. To var izprast dažādos veidos, saskaņā dažādām koncepcijām, bet mums, vai mums ir vienota nostāja, kas tas īsti ir. Es pilnībā piekrītu tam, ka eh, šī eh, saskarne vienotā saskarne būtu liels solis uz priekšu, lai varētu ātri apmainīties ar datiem. Un tāpat es piekrītu arī tam, ka te nevajadzētu mainīt juridisko bāzi datu apstrādei. Tas ir ļoti būtiski, jo lai būtu ja, lai šis process būtu leģitīms, uh, ir jāparāda, ka runa ir par datu labāku izmantošanu. Un vēl uh, par to, kāds ir priekšlikums. Es gribētu dzirdēt vairāk, detalizētāk informāciju par to, uh, kas, ar ko mēs varam rēķināties šajā priekšlikumā, jo šī vienotā apmaiņas, datu apmaiņas saskarne um, Tas nozīmē, ka sistēmas komunicē savā starpā, un tas ir kaut kas atšķirīgs. Sistēmām ir dažādi nu, nolūki, un datu bāzēs informācija tiek sakārtot saskaņā ar ļoti atšķirīgiem principiem, un tam var būt arī cits mērķa izlietojums. Uh, ja sistēmas eh, komunicē savā starpā dienu no dienas, bez skaidra, skaidriem kritērijiem, kā tas būs iespējams, tad uh, aizsardzības uh, līdzekļi uh, varētu nelabvēlīgi ietekmēt šo procesu. Es labprāt dzirdētu vairāk par to. Tagad veržjā kundze lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Paldies par uh, piedā, piedāvāto informāciju, arī to, ko mēs dzirdējām vakar attiecībā uz to, kas būs komisijas priekšlikumā ietverts. Ja es pareizi saprotu, tad ar interoperabilitātes uh, palīdzību tiek izveidota saskarne kas ļaus izmantot dažādas datu bāzes un būs iespējams salīdzināt informāciju attiecībā uz um, vai dažādām vajadzībām, kas saistās ar migrācijas datu apstrādi un kā tiks ievērots uh, nepieciešamības un proporcionalitātes princips ja mēs runājam par principu un pieeju, kāda šīm sistēmām būs dažādām iestādēm un ja, ja dažādām iestādēm nav pieejas sistēmām atkarībā no tā, kāds ir sistēmas uh, raksturs. Ja mēs skatāmies uz reformām, kas norisinās paralēli attiecībā uz Schengens informācijas sistēmu ar REAS un ETIAS un tā tālāk, tad informāt, jaunās informācijas kvantitāte turpina paaugstināties un interoperabilitāte izmantos dažādus datu uh, apjomus, bet kāds būs rezultāts, ja mēs Nu, piemēram, sastapo, sastopamies ar, piemēram, pārkāpumu, kādu robežu pārkāpumu, un, un lai spētu uh, šo, nu, robežu pārkāpēju atklāt vai izsakot, tad es joprojām nesaprotu, kā būs iespējams uh, ierobežot, nu, nu ierobežot informāciju. Dalību valstīm arī ir sava atbildība par notiekošo datu bāzēm un arī par informācijas apmaiņu. Kā mēs uzlabosim pakalpojumu kvalitāti, izmantojot šo saskārni un kāda mums būs kontrole? Uh, attiecībā uz informāciju, ko sniegs dalību valstis. Un uh, pamata tiesības tiek aizsargātas, bet mēs nerunājam par informācijas kvalitāti. Un es domāju, ka interoperabilitāti, skatot to kontekstā ar tiesību aizstāvību, te varētu būt sarežģījumi. Uh, un kā interoperabilitātes sistēma ļaus izlabot iespējamās kļūdas sistēmā, ja tas būs iespējams. Paldies, Stīvensas kundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi, paldies abiem runātājiem, tas bija ļoti interesanti par interoperabilitāti. Un uh, ekspertu grupa piedāvās savu noslēguma ziņojumu par interoperabilitāti, lai mēs varētu izmantot dažādas datu bāzes un saskat, sastatīt to datus. Bet kā tas tehniski izskatīsies, kādas ir tehniskās prasības? vai mums jau ir pietiekami attīstīta tehnoloģija, ko izmantot, vai ir kādi ieteikumi, vai šeit eh, ir iespējams panākt risinājumu, kas būtu izmaksu efektīvs un šī interoperabilitāte attiecībā uz biometrisko identificēšanu, vai tā arī funkcionēs, ja cilvēkam ir dažādi vārdi vai vairākas identitātes. Uh, ja vieni pirkstu nospiedumi parādās saistībā ar dažādiem uh, vārdiem un uzvārdiem, kā reāli si sistēma darbosies un kad tā kļūs um, likumīga. Un vēl, tagad runāšu angliski, kādi ir. Uh, uzlabojumi sagaidāmi attiecībā uz smagu noziegumu izdarītāju vajāšanu pār robežām, arī saistībā ar imigrācijas problemātiku. Un mans jaunais, vēl viens jautājums, vai ieviešot jauno priekšlikumu, labumu gūs visas dalībvalstis vienādā mērā, vai dalībvalstis um, tās sastop, sastapsies ar īstenošanas grūtībām, kas tām sniegs palīdzību, vai kiberdrošības riski palielināsies ieviešot augstās līmeņa ekspertu grupas ieteikumus un kādi papildu, papildus pasākumi var tikt ieviesti. Vai ir skaidri Uh, skaidrs priekšstats par to, kādas problēmas var rasties ar šo saskarni, kā ir saskaņoti priekšlikumi tīri taktiskā līmenī. Vai, un pēdējais, uh, kādi uh, varētu būt negaidīti, nelabvēlīgi uh, efekti, kas varētu rasties uh, ekspertu, ieviešot ekspertu priekšlikumus, runājot tieši par privātās dzīves aizsardzību un uh, cilvēku tiesībām kādi organizatoriski pasākumi dalību valstīs vai Eiropas Savienības līmenī var tikt iecerēti. Fossa kungs lūdzu. Nākamais runātājs, jūs nevēlējāties vārdu? Ja nē, Gomešs kundze lūdzu. Godātā priekšādātājs kundze, es. Uh, Eh, vakar noklausījos līdzīgas debatas, kaut gan šodien nosaboju, bet es nejautāšu par interoperabilitāti, par to jau jautāja citi kolēģi, bet uh, mēs zinām, ka uh, cilvēki šķērso mūsu robežas un mēs esam apsēsti ar kontroli, bet ir arī zonas, kurās vispār kontroles nav. Un nekādas interoperabilitātes tur nav, jo tur arī pašas operabilitātes pietrūkst. Un cilvēki nonāk Eiropas Savienības lidostās, no citām Eiropas Savienības valstīm vai citām trešajām valstīm, un nekādi dati netiek ievākti. Ar ko viņi atbrauc, varbūt ar narkotikām vai ieročiem, vai kas viņiem ir bagāžā, bet mēs tikai runājam par interoperabilitāti, jo mēs. Uh, tur, kur nedarbojas eh, noteikumi, kurus mēs apspriežam, mēs redzam, ka cilvēkiem, kas darbojas kriminālās organizācijās, ir iespēja vienkārši pasmaidīt par to, ko mēs šeit darām un kā esam iecerējuši kontrolēt mūsu robežas. Paldies, Gomeša skundze! Tagad atgriežos pie, tagad došu atkal vārdu mūsu igauņu runātājai. Paldies! Es jau sākumā gribēju pateikt, cik ļoti komisija, nu, nu, komisijas un padomes viedokļi nesaskan vai atšķirās, bet pēc uzklausot parlamentāriešu jautājumus, uh, Un šķiet, ka parlamentārieši arī lielā mērā tomēr uh, ir mūsu pusē. Es daudz ko varu atbalstīt. To, ko teica Koelju kungs, varu parakstīties zem visu, ko jūs teicāt. Tas nāk gandrīz kā tik izklāstīts kā padomas viedoklis. Daudzi no jums sacīja, ka interoperabilitāte nav brīnum nūjiņa. Es labprāt gribētu, lai tā būtu, lai mums būtu tāds brīnum līdzeklis, lai atrisinātu visas problēmas uzreiz. Bet interoperabilitāte ir tehnisks uzlabojums, izmantojot datu bāzes, tieši tā kā sacīja Koeljo kungs. Tas ir iecerēts Uh, lai labumu gūtu gala, gala patērētājs. Un kāds no jums arī runāja par to, ka jānošķir, atš, nu, jāsaprot, ka ir atšķirības starp dalībvalstīm un ne visi vēlas dalīties. Uh, ar informāciju. Runājot par Igauniju, mēs domājam, ka interoperabilitāte ir ļoti tāda dabiska lieta mūsu dzīvē un vēršam lielu uzmanību arī uz robežu kontroles funkcijām. Varu jums minēt piemēru no citas jomas, kas ir saistīts. Jūs zināt, ka viena no galvenajām problēmām uh, ir situācija vidusjūrā, uh, tās uh, centrālajā un rietumu zonā, kur mēs cenšamies organizēt robežu apsardzi, un tur notiek dažādi veidi operācijas. Tas ir ļoti plašs pasākumu apjoms, kurā notiek arī plaša apmaiņa ar informāciju starp militārām iestādēm. Par to jūs tieši runājāt. Un Es pati esmu redzējusi, ka situācija uzlabojas. Mēs uh, arvien labāk apmainamies ar informāciju starp dalību valstīm, nāk klajā jauni tehniski risinājumi, ikdienas pieeja uzlabojas, rezultāti arī kļūst labāki. Uh, un arī psiholoģiskā puse, un arī juridiskā puse un tehniskās prasības. Visās šajās jomās e, mēs ejam uz priekšu. EU Līsa arī ir um, nu, projekts, kur mēs strādājam ar datu kvalitāti. Mums ir darba plāns, kur mēs tieši nodarbojamies ar datu kvalitātes jautājumiem. Uh, Es eh, domāju, ka interoperabilitāte neatrisinās visas problēmas, bet tomēr noteiktu minimumu atbilstoši 21. gadsimta prasībām tā ļaus iegūt. Un sistēmas komunicēs savā starpā, nu tik tālu mēs vēl neesam. Uh, bez mūsu iejaukšanās tā būtu mākslīgā inteliģence vai mākslīgais intelekts, bet, nu, mēs par to domājam, bet šobrīd vēl tik tālu neesam. Mēs vairāk runājam par cilvēkiem, kam ir pieeja informācijai, ko šī saskarne piedāvās un par ko mēs esam vienojušies, ka tā tiek uh, tā nonāk tādā kolektīvā lietojumā. Paldies! Paldies! Paldies! Komisārs Kings lūdzu! Paldies! Paldies arī par jautājumiem! Es redzu, ka šis jautājums tomēr ļoti interesē deputātus. Uh, es atbalstu to, ko tagad sacīja Igaunijas vēstniece, un Protams, ne viss šeit ir aizraujoši. Runa ir arī par tehniskām detaļām, un brīžiem tas šķiet uh, mazliet tumsonīgi vai noslēpumaini. Grūti ir pastāstīt, ko mēs īsti darām, bet ko mēs nedarīsim. Mēs neatrisināsim visas problēmas, ko jūs šodien pieminējāt, izņemot, izmantojot interoperabilitāti. Tas arī nemaz nav mūsu plāns. Interoperabilitātes priekšlikumu mērķis ir pēc iespējas labāk izmantot esošās datu bāzes, um, proti tās datu bāzes, par kurām ir panākta vienošanās, kā ar tām var notikt apmaiņa. Gomešas kundze, tas, ko jūs uh, sacījāt, tas mums tikai atgādināja, ka mūsu darbā, protams, ir un paliks trūkumi, bet uh, apmaiņa ar datiem, kas ir datubāzēs, ļaus radīt jaunu datubāzi. Un Veržjā kundze, jūs runājāt par to, ka mēs neveidojam jaunu datu kopumu, izmantojot interoperabilitāti. ko mēs gribam panākt, par ko mēs esam vienojušies, ka mēs uh, savācam noteiktu vei, noteikta veida datus, kurus efektīvi izmantot. Tad vēl uh, Lopes Agilara kungs un Sipelas kundze, jūs uh, nu, runājāt par informācijas izmantošanu, bet ko dara dalība valstis? Jums ir pilnīgi taisnība. Mēs turpināsim strādāt ar šo jautājumu, bet arī interoperabilitātes priekšlikumos runa ir par datu bāzi, kas aptver visu Eiropas Savienību. Ko mums darīt sadarbībā ar dalību valstīm? Mēs jau esam uh, um, vairāk kārt, protams, um, organizējuši dažādus pasākumus un esam vienojušies par dažādu informāciju, dažādu instrumentu izmantošanu, arī ko darīt pārkāpuma gadījumā, ieskaitot informācijas apmaiņas rīkus Tāpat finansējums, labākā prakse, apmācība, tie visi ir jautājumi, kas šobrīd aktīvi tiek skatīti. Es pilnībā piekrītu, ka Schengens informācijas sistēma ir mūsu aktivitāšu centrā, un mēs balstīsimies uz to, un mēs grasāmies arī ieviest pienākumu apmainīties ar informāciju, kas saistās ar terorisma aktivitātēm vai iecerēm. Un, protams, ka mums ir, būs vajadzīgi automātiskas datu nu, augšupuzlādes uh, sistēmas, lai datus varētu, lai ar datiem varētu apmainīties ātri un efektīvi. Uh, Pie visa tā mēs turpināsim strādāt. Un tajā pašā laikā es domāju, ka mūsu vienotais mērķis ir visas šīs kolektīvās sistēmas izmantot pēc iespējas labākā veidā. Parādot, ka tās spēj sadarboties, mēs arī stimulējam vai pārliecinām dalību valstis par par šīs sistēmas liederību. Ja mēs parādīsim, ka izmantojot platformas mēs varam efektīvi atrisināt problēmas, piemēram, visā šajā ķēdē robeža apsardz policija, tiesības sargājušās iestādes, tad dalība valstis būs gatavas mainīties vai vairāk būs gatavas mainīties ar informāciju. Tas ir mūsu darba mērķis, vēl citi jautājumi, kas skar tieši interoperabilitāti un jaunos priekšlikumus. Mēs joprojām strādājam ar vairākiem jautājumiem, arī ir vakardienas diskusijas saņemto atgriezenis, atgriezenisko saikni. Vakar mēs uzklausījām ekspertus un mēs nepiedāvājam Uh, virkni jaunu uh, juridisku normu vai instrumentu. Mēs izmantojam horizontālo pieeju, un tas nozīmē, ka mēs uh, veiksim grozījumus procesā vai procedūrā, izmantojot esošās sistēmas. Uh, Tāpēc mums ar jums ir detalizēti jāpārunā tiesiskās sekas. Un vēl, to es gribētu uzsvērt īpaši, mums nebūs priekšlikumu, kas skar pieejas tiesības, proti, kam ir tiesības gūt pieeju kādai informācijai, bet ko mēs vēlamies, par ko mēs vēlamies tikt skaidrībā. Mm vai izpētīt iespējas. Tas ir, vai var uzlabot noteikumus un procedūras, proti kā, par to, kā pieejas sistēmas, pieejas tiesības tiek izmantotas. Ja, piemēram, prum konsultācija ir nepieciešama, lai varētu izmantot citu datu bāzi, varbūt Nu, informācijas pārbaudi ir iespējams pātrināt, izmantojot info, nevis saņemot informāciju, kurai jums nav pieejas, bet gan pa, saīsinot procedūru, padarot to raitāku ar mazāk starposmiem. Tie ir jautājumi, ko es labprāt gribētu apspriest arī turpmāk. Ja mēs virzīsimies uz priekšu atbilstoši uh, um, iecerētajam, lai šie procesi kļūtu īsāki un tādi kompaktāki, kā sacīja Grisbergs kundze. Tad ir jābūt arī skaidrībai par to, ka katram šādam priekšlikumam uh, būs jārespektē esošie pieejas noteikumi. Un ja mēs spēsim to tādā saprotamā veidā iekļaut tekstā, tad mums būs iespējams arī aktualizēt informāciju, um, kas ir sistēmā un atbildīgā persona. Viņai uh, būs vienkārši nepieciešamas pieejas tiesības informācijai un viss. Piemēram, um, tiesneša autorizācija vai kāda cita veida atļauja, kāds cits tiesisks instruments. Un mēs nemainīsim uh, šajās tiesībās neko principiāli. Jautājums par uh, datu tā kā noliktavu, ko runā, par ko runāja Lenārda kundze. Par to būs runa priekšlikumā ES Līsa. Un tas uh, ir jāskata datu kvalitātes uh, kontekstā. Runājot par potenciāli uh, maldinošu metaforu izmantošanu. Protams, ka mums ir jā, jāizvēlās pareizie valodas līdzekļi, lai nemaldinātu cilvēkus, runājot par sistēmām, kas komunicēs savā starpā. Manuprāt, mums ir jāatrod veidi, kā mēs varam uh, izvairīties no vairāk kārtējas, no, no viena cilvēka vairāku identitāšu iekļaušanu vai parādīšanos datu bāzēs. Un mums ir priekšlikumi, kas ļaus nu, šādas, šādus pārkāpumus novērst. Es eh, šeit nedomāju, uh, par tādu nepārtrauktu sadarbību starp dažādām sistēmām, kas eh, atļaus apiet pieejas tiesības. Eh, par to mēs, mums nekādu priekšlikumu nav, tā nav arī mūsu iecere. To es varu jums apstiprināt par Koeljo kunga un Koracas Biltas kundzes jautājumiem es piekrītu. Mums ir uh, jābūt pilnīgai skaidrībai par to, kā mēs izskaidrosim, ko darām. Proti mēs uh, neapdraudam ne privātumu, ne pamata tiesības. Un privātuma aizsardzība. Uh, tāpat kā pamata tiesības ir pelnījušas mūsu aizsardzību un varbūt pat labāku aizsardzību, izmantojot esošās datu bāzes pilnā apjomā. Es celu, ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Es domāju, ka mēs šīs sarunas turpināsim apspriežot konkrētus priekšlikumus un tad varēšu atbildēt arī uz Stīvens kundzes jautājumiem par konkrētiem ieguvumiem vai tieši zaudējumiem vai trūkumiem, kad būs tāda pieejama mūsu priekšlikumu ietekmes novērtējums un arī uz puslīdz skaidrs kalendārais grafiks. Uh, un kā tas būs atkarīgs no tā, kā virzīsies sadarbība padomē uz priekšu. Paldies! Paldies, komisār King! Bija ļoti nodrīga šī diskusija uzklausīt vienam otru. Paldies arī Igaunijas vēstniecei. Un vēl pie šī darba kārtības punkta Viviroska kungam EDPS uh, uzrauga vietniekam lūkšo publicēt nesen, public, uh, tad nāk, uh, šo nesen publicēto dokumentu par um, šo uh, sistēmu sadarbspēju. Viņš nāca ar šādu ziņu klajā, un es aicināšu viņu šeit arī nākt priekšā, un paldies jums par diskusiju. Tagad došu jums vārdu. Mums ir 15 minūtes tikai. Varbūt 20, ja es kaut ko drusku paņemu no nākamā darba kārtības punkta. Lūdzu, centieties eh, iekļauties desmit minūtēs savā prezentācijā, lai pēc tam mums varētu vēl būt diskusija lūdzu. Paldies, priekšsēdes kundze komisāra kungs, ekscelence, dāmas un kungi, paldies par uzaicinājumu un iespēju ar jums apspriest uh, sistēmu sadarbu spēju, runāt par sistēmām, kuras izmanto brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Mans uzdevums šodien ir reflekcijas, izpēc dokumentu prezentēt, ko mans kolēģis Giovanni Piterelli ir uh, um, parakstījis pirms dažām dienām. EDPS uzraugējas iestādes un e, es datu uzraugu tās atzīst publisko resursu sadarbspējas nepieciešamību un informācijas apmaiņas nepieciešamību bez tās neiztikt. Esam pārliecināti, ka semantiskā, organizatoriskā un juridiskā dimensija šai sadarbspējai, tajā skaitā arī lielajām informācijas sistēmām iekšlietu un drošības sistēmā tiks rūpīgi ievērotas. Runājot par sadarbspēju gan to darīs sistēmas arhitekti, lietotāji, likumdevēji Eiropas un nacionāla līmenī principā. Uh, Sadarbspējas mērķis ir efektīva informācijas apmaiņa, lai eh, kompetentās iestādes nacionālajās līmenī saņemtu nepieciešamo informāciju īstajā laikā. Un tā, nu, šodien sāktā diskusija tikai viens solis daudz garākā, varbūt nebeidzamā pat diskusijā, eh, meklējot eh, um, kā efektīvāk izmantot eh, valsts pārvaldes datus. Tas mūs nepārsteidz, no tā arī principā nebaidāmies. Eiropas datu uzraugs uzskata, ka sadarbs spēja, ja tā ir eh, labi pārdomāta, tiek īstenota, tad tā spēja uzlabot eh, varas iestāžu efektivitāti, izmantojot lielas informācijas sistēmas un samazināt uh, šo sistēmu izmantošanas izmaksas. Sadarbspēja var būt arī datu aizsardzības interesēs, piemēram, e, ja tiek savietots informācijas sistēmas ar ļoti līdzīgiem mērķiem e, vai saistītiem mērķiem, kuros, kurās ir arī e, līdzīgi vai identiski dati. Tas var uzlabot datu bāžu kvalitāti un palīdzēt izvairīties no datu redundances Tādēļ aicināsim šajā diskursā par sadarbspēju, par datu uh, sistēmu sadarbspēju uh, ņemt uh, vērā visus šos aspējas, uh, aspektus. Kopš uh, tā kā uh, sadarbspējas ieviešana, ieviešanā līdzās ies datu uh, Uh, apstrādes izmaiņas, tad būs arī nepieciešams ievērot likumdošanu un pamatiesību hārtu pilnīgi katra veida izmaiņā ir jābūt uh, skaidri definētām, nepieciešamām, samērīgām, uh, raugoties uz precīzi noteikto mērķi katrā atsevišķā gadījumā. Tādēļ mēs gaidīsim saņemt informāciju par šo likumdošanas priešlikumu, un mēs uzskatām, ka sadarbspējas ietekmes izvērtējums uz uh, privātumu, data aizsardzību e, būs ļoti nozīmīgs. Mēs esam visi dzirdējuši par augstā līmeņa darba grupas darbu, uh, esam cieši piedalījušies, sadarbojušies ar šo grupu, un E DPS ziņojums e, tika arī ņemts vērā augsta līmeņa grupas ziņojuma gatavošanā. Tomēr jāatminas, ka trīs priešlikumi, kas pat labāk ir uz galda, kurus ir vienādi vai otrādi apstiprinājis padome, Eiropas meklēšanas portāls, biometriskās savietošanas eh, dienests un biometriskais repozitorijas var būt tikai iesākums ilgākai diskusijai, izmaiņām citos pakalpojumos, kas nākotnē tiks piedāvāts. Jo vairāk mums iespēju sadarbspējā, jo vairāk iespējas arī mēģināsim izmantot. Un tā nu vēlos eh, sacīt vēl dažas lietas par sadarbspēju kā tādu un ko mēs no tās gaidām. Uh, par sadarbu spēju tā tiek definēta kā dažādu sistēmu spēju savstarpēji komunicēt. Parasti to uzskata par tīri tehnisku koncepciju, bet mēs uzskatām, ka šajā kontekstā to nevar aplūkot, nes, neatstājot bez ievērības datu sistēmu nepieciešamība, juridiskos aspektus un iespējamību. Tas viss ir politiskās debatēs jāņem vērā. Mēs ļoti priecīgi esam, ka šī politiskā debata tagad sāks. Sadarbspējas termins, kas ir ticis lietots šajā diskusijā, eh, ir pamatot definēts kā organizācija spēja sadarboties, lai panākt mērķis, no, kas ir visi interesēs. Tad apmainoties ar informāciju, zināšanām, tas viss jāņem vērā, šis formulējums arī jāpatur vienmēr prātā, runājot par sadarbspējas semantiku, kā jau te arī izskanēja paturēsim to prātā, vienai definīcijai būtu jātiek tulkotai vienādi visās valodās un visos kontekstos. Tātad organizatoriskā sadarbspēja un tās juridiskie aspekti. Datu um, apmaiņas, ja varam apmainīties ar datiem, vairāk arī to darīsim. Tā tas bieži ir. Komisārs Kings to arī pieminēja sadarbspēja principā būtu vērsta uz esošo noteikumu padarīšanu efektīvāku. Bet Eiropas meklēšanas portāls, piemēram, ko komisija ir iecerējusi, ka tas papildinās uh, iestāžu iespējas uh, iegūt informāciju no vairākām sistēmām vienlaiks, tā vietā, lai būtu jāievada meklēšanas dati katrā sistēmā atsevišķi. Uh, ir plašāk nekā bija līdz šim paredzēts. Nesmu pārliecināts, vai tā būtu jābūt. Jo mēs gribam, mēs tiecamies to, ka nav jābūt jaunām datubāzēm vai jaunā informācija jātiek vā, vāktai. Mēs saprotam, ka komisija tagad vai arī nākotnē varētu arī paplašināt šo pieeju un atļaut datu uh, savstarpējo pārbaudīšanu. Piemēram, izmantojot biometriskos datus eh, eh, dažādās sistēmās, savietojot tos, salīdzinot tos vienu ar otru. Alfanumeriskie dati, kā vārdi, dzimšanas dati, arī tiktu ņemti vērā, kas ir dažādās sistēmās, eh, tiktu izmantotu robežu apsardzes un drošības iestāžu darbā. Un pats par sevi tas arī ir uh, viens no mūsu mērķiem nepieļaut uh, dažādu vilcu identitātu šo izmantošanu, bet šī uh, dažādu identitāšu izsekošana šo datu apjomu būtiski palielinās, paturēsim to prātā, un te ir arī jāpaturprātā vienmēr datu aizsardzības principi. Un tādēļ vēlos vēlreiz sacīt ko ļoti garlaicīgi, proti, personas dati ir jāapstrādā konkrētiem mērķiem, saskaņā ar konkrētiem noteikumiem, tādēļ e, sadarbspēja nedrīkst būt pašmērķis. Tai vienmēr ir jānotiek sabiedrības interesēs un vienmēr ir jāizvērtē e, informācijas apmaiņas mērķi, e, proti ir jāpastiprina robeža apsardzes drošība un cīņa pret noziedzību, cīņas pret noziedzību efektivitāti. Šādas iespējas ir jāpavēr imigrācijas iestādēm, robežsargiem, policijai, atvieglot to piekļuvu informācijai, vienkāršojot piekļuvu datu bāzēm, kur nepieciešams, lai atklātu kriminālu noziegumus un visbeidzot dodot vairāk iespējas cīnīties pret krāpšanu. Šajā kontekstā ir svarīgi uzsvērt galvenos politikas mērķus, eh, tos jau arī uzskaitīja, bet tie ne visi vienmēr saskana ar sabiedrības interesēm, kā definētas likumā, piemēram, eh, pamatiesība hartas 52. pantā. Datu apstrādes Eh, likumi, protams, arī saskaņā ar esošo likumdošanu vienmēr ir jāpatur prātā. Tādēļ aicinām komisiju vērst uzmanību uz to, lai um, šī ātrā efektīvā piekļuva datu bāzēm, kaut tā ir noderīga ir lietotājiem, tomēr notiks tā, lai um, tikt ievērot datu aizsardzības likumdošanu. Atgādināšu, ka diskusijās par jaunu vienošanos ar ASV par privātumu vairogu 29. panta darba grupu, kurā ir apvienoti, kurā strādā visi dati uh, aizsardzības iestādes eh, dalībvalsts, ir konstatējis, ka iejaukšanās privātumā un data aizsardzībā nav pieļaujam, tādēļ ir arī e, radīts Eiropas pamat garantijas, kuras arī, uz kurām atsaucusies arī Eiropas Savienības tiesa vairākās savos spriedumos, piemēram, Eiropas Kanādas personas datu jautājumā, pasaži, avio pasažieru datu gadījumā. Datastradē jānotiek pamatoties uz skaidriem, saprotamiem noteikumiem un tai jābūt eh, nepieciešamai un samērīgai. Tie ir daži no galveniem principiem datapstrādē, kas jāievēro. Un visbeidzot, daž, minēšu dažus no mūsu galveniem padomiem Eiropas iestādēm šajā sakarā. Tātad, runājot par sadarbspējas praktisko iedarbināšanu. Mēs atbalstām sadarbspēju, ja tā tiek īstenota pārdomāti un saskaņā ar nepieciešamības un samierīgumu stingrām prasībām. Sadarbspēja var būt derīga, lai padarītu iestāžu darbu efektīvāku, var palīdzēt izvairīties no darba dubultošanās un datu kvalitāti. Sadarbspēja bieži tiek uzskatīta par tehnisku problēmu, taču mēs to saprotam arī plašāk, proti, vai mēs vispār vēlamies sadarbspēju un uh, kas būtu jāņem vērā no pamatiesību viedokļa. Atminēsimies arī, ka esam ilgstoša procesa iesākumā un tas tie lēmumi, kurus mēs pieņemsim tagad, atspoguļosies vēl ilgi. Tiklīdz mēs pieņemsim lēmumus starp sadarbspēju īstenot, tam būs tāluši seks, un ik pēc pieciem gadiem šos lēmumus varēs pārskatīt, un varbūt man nevajadzētu to sacīt, bet aplūkojot tikai padomes šī gada februārī uh, um, sagatavoto materiālu par uh, informācijas sistēmām, pa kuru sadarbspēja tagad Eiropas Savienībā tiek runāts tur ir runa par Eiropolu, FADO, iTrace, Eurosol, EUPNR un tā tālāk. Visa šīs sistēmas, par visu to sadarbspēju tiek domāts, par tām mēs domāsim kā nākamam. Un vēlreiz es nesaku, ka datu aizsardzības iestādes ir principā pret šo sistēmu sadarbspēju, bet šajās diskusijās mums ir jābūt gataviem arī uz diskusiju ar tām. Un visbeidzot, sadarbspējas pamatproblēmas vajadzētu tikt skaidri iezīmēts nākamajā gatavojumā likumdošanā. Komisija ir norādījusi uz atsevišķām problēmām, bet dažkārt nav detalizētu izklāstījusi, kādas, kā šīs problēmas risināt praktiski. Vai konkrētā problēma ir juridiska vai tehniska, arī tam ir dažkārt jātiek precizētam Priekšlikumā būtu arī skaidri jāpauž, kādiem konkrētiem mērķiem, kuri personas dati kategorijas, kuras tiek izmantotas. Tādēļ mēs arī uzskatām, ka starp savienojamības sadarbspējas ietekmes izvērtēšana uz pamatīsībām datu apstrādi būs ļoti nozīmīga. Tik līdz vairāk detalizētāk uzzināsim par konkrētiem priekšlikumiem, mēs būsim gatavi Eiropas institūcijām sniegt savu atzinumu eh, likumdošanas procesā. Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju! Zipelas kundze vēlas eh, izteikties lūdzu. Paldies, priekšēdi! Es sāku celt roku, kad jūs pieminējāt izmaksu jautājumu, kurus mēs varbūt varēsim samazināt. Kā jūs teicāt, nu es tam neticu. Pirmkārt, tas varbūt arī jautājums, ko man vajadzēja uzdot komisāram Kingam. Vai jums ir priekšstats par to, kādas izmaksas būs iesākumā, lai uzsākt vispār sadarbspēju, jo mēs zinām, ka ir dažādi tehniskie standarti ļoti dažādi. Mums ir jāorganizē piekļuvas tiesības, varbūt arī to tiesības, kuri drīkst eh, atsevišķās sistēmās eh, datus ievadīt, tas ir diezgan sarežģīti. Mums varbūt vajadzīga diezgan advancētu programmatūru. Un otrkārt, kas, kam tiks atļauts ievadīt datus sistēmās. Šeit es vēlos arī atgriezties pie jautājuma, ko jūs arī pieminējāt, proti, ka datu kvalitāte būs vēl svarīgāk nākotnē nekā tā ir tagad, jo ja kļūdaini dati šajā sistēmā tiek ievadīti, tad no tā var izrietēt ļoti nopietnas problēmas, un tās var tādā lavīna veidā palielināties, kā to risināt. Un tehnisks jautājums. Mm, ja dažādās mm, sistēmās, dažādos nodalījumos tikt ievadītu vien un tie paši dati, uh, kā tos dzēst, ja izrādītos tie kļūdaini. Vai to varēs izdarīt vienā solī, vai tas būs jādara atsevišķā nodalījumā katrā atsevišķi. Un tad veid, visbeidzot, mana kolēģe Stevence uzdeva jautājumu otrā debatē, ja mēs visus šos detus padarām sadarbspējīgus, vai tas palielinās kiberuzbrukumu risku un vai e, mēs gatavojamies arī uh, E, risināt šos izaicinājumus nākotnē. Paldies, Zipels kundze, lūdzu. Paldies par jautājumu. Kad es runāju par izmaksu samazinājumu, es drīzāk par meklēšanas e, izmaksām runāju, nevis par sistēmu radīšanu. Jums pilnīgi taisnība, ka e, sadarbspējas nodrošināšanas izmaksas būs diezgan nopietnas, tas maksās naudu. Bet ir arī tiesa, ka, ja mēs saskaitām visu darbību izmaksas, kas pat labāk notiek atsevišķajās sistēmās, tad varam rēķināties arī ar būtiskiem ietaupījumiem, kas ir viens no mūsu mērķiem, manuprāt. Ja jūs jautājiet, vai to varēs izdarīt ar vienu klikšķi vai vienā darbībā, visās dažādās datubāzēs iegūt informāciju. Tas nav jautājums, kas būtu uzdevums datu aizsardzības iestādēm, bet Es jautāšu tā, ja tas nav mērķis, kāds tad ir mērķis? Mēs gribam samazināt darbību skaitu, kas ir nepieciešamas, lai iegūtu augsti kvalitā, augstas kvalitātes e, datus lietotājiem. Kā datu aizsardzības iestādē varbūt man būs daudz jautājumu par to, kuram būs nodrošināt piekļuvu kuriem datiem, un es ceru, ka jauno rīku ieviešana ļaus mums arī visu šīs bažas kliedēt. Kā būs ar problēmām, ar kļūdām datubāzēs, jā, šāda problēma var pastāvēt, bet pat labam ir tāda problēma, ka šie dati var ļoti būtiski atšķirties no vienas sistēmas uz otru, un tā ir eh, vēl daudz bīstamāka problēma, manuprāt, tieši no individu tiesību viedokļa, bet arī liet, no lietotāju viedokļa, tas ir uh, eh, tiesības sargājušo iestāžu viedokļa. Vai kiberuzbrukumu riski tiks palielināti? Jā un nē. Ko es ar to domāju? Ja aplūkojam vien to, ka šīs sistēmas būs lielas vai kaut kādā veidā mm, centralizēti pārvaldītas, šis fakts kā tāds vēl riskus nepalielina. Tas var samazināt kiberuzbrukuma riskus, jo ir mazāk punktu, kur iekļūt šai sistēmā. Toties, ja reiz ir kāds iekļūst šai sistēmā, tāda, protams, jā, kaitējums var būt daudz lielāks nekā izolētās sistēmās. Bet Kiberdrošības ekspertu pieredze liecina, ka jo mazāk izolētas sistēmas tiek izmantotas, jo lielāka iespēja, ka neviens nepamanīs, ka ir uzbrukums noticis ar sadarbspējīgām sistēmām, iespēja, ka ir eh, drauds vai ir noticis uzbrukums, ir mazāka. Paldies! Vivierovska kungs, paldies par jūsu prezentāciju, par jūsu sniegto atbildi. Tagad esam nedaudz iekavējuši, tādēļ ķeršos uzreiz pie nākamā darbas kārtības punkta. Paldies vēlreiz, ka viesojāties mūsu komitejas sēdē. Nākamais punkts. Divi svarīgi dokumenti, kurus mēs, prez, kas mums tika prezentēti šo pēcpusdienu. Tieši saistīti ar mūsu komitejas darbu. Es vēlētos turpināt sanāksmi, tādēļ tiem, kam nākas pamest zāli, aicināšu jūs eh, to darīt klusumā. Komiteja un parlaments ir pa, strādājis jautājumā par masu novērošanu un pamatiesība aģentūra ir nākusi eh, klajā tagad ar ziņojumu par masu novērošanu, ko veids pretizlūkošanas iestādes Eiropa Eiropas Savienībā galvenās drošības garantijas un EP ierosinātie uzlabojumi, kas izriet no Liba komitejas mās novērošanas rezolūcijas. Un mums būs viesis, kas šo spēķumu prezentēs. Tad mums būs vēl viens pētījums par nostos, par uh, suverēnu un uzticam IT nozares Eiropas saimnībā, Lībe pārstāve, Lībe panelī eh, nāca klāt šo ziņu, tas būs otrs pētījums, kas mums tiks prezentēts. Bet vispirms došu vārdu Otāmer kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Labdien! Kā jūs atceraties, 2013. gadā Edvarta Snowden atklājumi uh, radīja lielu sašutumu. Valdības izspiego savus pilmoņ, pilsoņus. Mūsu privātā dzīve tika aizskarta. Tika mm, minēts, ka ir vajadzīga uzraudzība, lai vērstos pret terorismu, un mūsu kaunais izaicinājums ir aizsargāt mūsu tiesības, vienlaicīgi domājot par Eiropas Savienības iedzīvotāju uh, drošību un dzīvību. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka izlūkošanas dienesti šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu. 2014. un 2015. gadā Eiropas parlaments pieņēma divas rezolūcijas par elektronisko masu uzraudzību pār Eiropas pilsoņiem, kur tika uh, lūgts dalību valstīm ieviest striktākas mm, vadlīnijas un nodrošināt uh, labāku uzraudzību. Jūsu aicinājums vēl ar vienu ir aktuāls. Vienlaicīgi Eiropas parlaments aicināja pamatiesību aģentūrai veikt padziļinātu izpēti pār pamatiesību aizsardzību uzraudzības kontekstā. Mūsu uh, pirmie uh, rezultāti tika publicēti 2015. gadā, un mēs uh, pieņēmām arī izlūkošanas likumu. Šodien man ir ļoti liels prieks jums prezentēt pirmo ziņojumu, kas ir sarakstīts pēc eh, trīs ar pusu gadus eh, ilga darba. Pētījumi bija ļoti sarežģīti, tāpēc, ka uh, izlūkošanas likumi Eiropā ir ļoti atšķirīgi, un arī tāpēc, ka uh, šī nozare ir slavena ar uh, savu slepenību. Uh, Tieši tāpēc pamatiesība aģentūra ir jums sniegusi izvērtējumu pār izlūkošanas likumu īstenošanu, un tas ir darīts mm, darbojoties ar ekspertiem vairākās dalībvalstīs. Likumdošana dalībvalstīs ir jauna, un tā vēl ar vien attīstās. Kā jūs redzat šajā kartē, uh, Tumši zilā krāsā ir iekrāsotas valstis, kur eh, tiesību akti ir īstenoti kopš 2015. gada. Gandrīz visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir tiesiskais ietvers mērķiecīgai uzraudzībai. Dažas, piemēram, Francija, Vācija, Nīderlanda, Zviedrija un Lielbritānija, ir arī pieņēmušas tiesību aktus par eh, vispārējo komunikāciju izlūkošanu. Citas valstis, kas arī veic šādu vispārēju izlīko, izlūkošanu, nav pieņēmušas tiesību aktus, kas būtu izpētes vērti. Mūsu pētījumi attiecas tikai uz publiski pieejamiem likumiem un noteikumiem, un tieši tāpēc mēs eh, varam komentēt to, ka um, likumu trūkst. Pamatiesības eh, šajā jomā ir saistītas ar trīs garantijām - tiesiskums, uh, Uh, uzraudzība un garantijas. Mēs uh, tātad pētījām arī šīs trīs uh, jomas. Pirmais par atbilstību tiesību aktiem. Ļoti daudzi no intervētajiem, kurus jūs varat redzēt šajā slaidā, runāja par to, ka definīcijas, kas ir iekļautas izlūkošanas likumos, ir ļoti neskaidras. Aģentūra arī konstatēja, ka amatieri nespēja saprast eh, tiesību aktus šajā jomā pat, eh, ja viņus konsultē juristi. Francija, Vācija, Nīderlanda un Lielbritānija nesen ir veikušas reformas tiesību aktos, un tie ir ne tikai piemēroti ņemot vērā jaunos tehnoloģiskus mm, pasākumus un eh, attīstību, bet tiek arī uzlabota tiesību aktu skaidrība. Uh, Somija arī ievēro šo padomu un attiecīgi rīkojas. Eksperti, ar ko mēs konsultējāmies visās dalībvalstīs, atzina, ka likumi ir pārāk neskaidri. Galvenais izaicinājums, ar ko saskaras likuma devēja, ir tas, ka ir jāņem vērā mm, izlūkošanas iestāžu īpašais raksturs, un vienlaicīgi ir jānodrošina arī, lai pamatiesības tiktu ievērotas. Dažām dalībvalstīm izdodas veikt šos uzdevumus labāk nekā citām. Dažām dalībvalstīm ir e, jādomā arī par mm, nacionālā tiesību aktu atbilstību Eiropas cilvēktiesību konvencijai, un tas ir liels izaicinājums. Otrais - pāraudzība pār um, izlūkošanas dienestiem. Šeit mēs koncentrējāmies uz četrām jomām. Uh, Uh, uzraudzības pasākumu kontroli, tad tas ir galvenais ekspertiestāžu uzdevums un pamatiesība aizsardzība. Nacionālais uzraudzības ietvers ļoti atšķiras dalībvalstīs, tomēr lielākoties mēs uh, varam redzēt viens un tos pašus spēlētājus, tātad te var būt uh, parlamentārā komiteja, neatkarīgas tiesnešu iestādes, datu aizsardzības iestādes un arī citas organizācijas, kas veic sarksuņu funkciju. Vēsturiskas un politiskas atšķirības nozīmē arī to, ka nav tāda vienota uzraudzības modeļa. Mēs arī varējām konstatēt, ka 16 dalībvalstis ir izveidojušas vienu vai divas ekspertu iestādes, kas ir m, mm, paredzētas tieši uzraudzībai. Šis risinājums m, mm, pamatiesība aģentūrai šķiet eh, vislabākais. Eksperta intervijās mēs eh, redzējām, ka efektīva uzraudzība ir raksturojama ar trīs iezīmēm. Pirmām kārtām pilnīga neatkarība, otrām kārtām noteiktas pilnveres un kompetence, un trešām kārtām eh, cauradzamība sabiedrībai. uzraudzības iestāžu legāla neatkarība ir ļoti būtiska, lai tās varētu darboties objektīvi un gūt sabiedrības uzticību. Mūsu ziņojumā ir norādītas eh, galvenās īpašības šādai neatkarībai, un piemēri var būt eh, parlamentāras komitejas, kuras vada opozīcijas partijas, un arī ir jānodrošina, lai uzraudzības iestādes neatrastos eh, valsts sākās. Tāpat arī mūsu pētījumos mēs um, konstatējām trīs šķēršus, kas grauja uzraudzības iestāžu efektivitāti. Pirmām kārtām trūks piekļuves izlūkošanas datiem, un otrām kārtām nav iespējams uh, pilnībā izmantot šos datus pat tad, kad tie ir pieejami, jo trūkst uh, tehniskās kapacitātes. Tāpat arī trūkst zināšanu uzraudzības iestāžu mm, darbiniekiem un uh, Ļoti daudzi no mūsu respondentiem mm, atzīmēja, ka tā ir ļoti liela problēma. Uzraudzības iestāžu pārstāvji tāpat arī norādīja, ka sabiedrība neusticas eh, viņu darbībai, tāpēc, ka viņu darbs bieži ir slepens. Bez eh, šādas uzraudzības ir grūti veidot eh, sabiedrības uzticēšanos, kas ir vajadzīga, lai varētu efektīvi veikt savu darbu. Uh, Mm, rezultātos mēs varam konstatēt, ka nacionālā līmenī ir ļoti daudz dažādu problēmu, bet mūsu pētījuma visuztraucošākais rezultāts ir tas, ka trūkst arī pāraudzības pār eh, starptautisko sadarbību starp izlūkošanas iestādēm. Mūsu pētījuma rezultāti rāda, ka 17 no 28 dalību valstīm nenozīmē neatkarīgu uzraudzību pār izlūkošanas datiem, kas tiek saņemti no ārvalstīm. Pamatiesība aģentūra uzskata, ka uh, vajadzētu stiprināt šo uzraudzību gan nacionālā, gan uh, starptautiskā līmenī, un tas ir jādara jau tuvākajos gados. Pēdējais par uh, efektīvām garantijām. Mm, Pamatiesība aģentūras pētījumā mēs varējām konstatēt, ka um, indivīdiem pārmet iejaukšanos izlūkošanas darbībās, un, un viņiem netiek dotas nekādas garantijas, un tas jau īpaši attiecas uz uzraudzību un piekļuvu informācijai. Kaut arī 25 dalībvalstis pašlaik dod iespēju pilsoņiem iesniegt eh, sūdzību kādā no mm, netiesu iestādēm, mēs uzskatījām, ka šī garantija sistēma ir ļoti sadrumstalota un tajā trūks skaidrības. Saņēmām arī ļoti daudz sūdzību par to, ka pilsoņi nezina, pie kā vērsties, vai arī, ka viņus neapmierina uh, lietas rezultāts, tāpēc, ka uh, trūkst uh, cauradzamības pār visu procesu. Mm, lietas, kas ir saistītas ar izlūkošanu, rada uh, ļoti daudz problēmu uzraudzības iestādēm, piemēram, uh, iestādēm nedod uh, piekļuvi um, slepenai informācijai, un viņiem arī trūks tehnisku zināšanu. Dažas dalībvalstis tāpēc ir izveidojušas alternatīvus mehānismus, lai stiprinātu gan uh, efektivitāti, gan arī caurdzamību. Mūsu uh, pētījuma rezultāti rāda, ka ņemot vērā izlūkošanas lietu uh, tehnisko sarežģītību, tiesnešiem trūkst vajadzīgo zināšanu, lai šādas lietas skatītu. Kaut arī ir acīm redzams, ka um, saziņa starp uzraudzības iestādēm un izlūkošanas iestādēm uh, notiek. Uh, tehniskās zināšanas, vai pareizāk sakot, uh, šo zināšanu trūkums neļauj individiem izmantot savas tiesiskās garantijas. Noslēgumā. Aģentūras ziņojumā ir noteikti iespējami risinājumi. Pirmām kārtām ir jānosaka detalizēti un paredzami noteikumi par uzraudzības režīmiem. Otrkārt ir jānodrošina neatkarīga un atbilstoša uzraudzība pār izlūkošanas darbu, un ir jānodrošina arī visas tehniskās zināšanas un resursi. Un treškārt ir jānodrošina garantijas tiesu vai netiesu iestādēs ar apelācijas tiesībām. Mūsu ziņojumā jūs varēsiet atrast 16 pamatiesību aģentūras atzinumus, kas ir rekomendācijas līkumdevējiem un politikas veidotājiem, kas būtu vajadzīgais instrumentu kopums tiesību aktu veidošanai. Pamatiesība aģentūra uzskata, ka uh, Pamatiesības ir jāiekļauj tiesību aktos dalībvalstīs, ja mēs vēlamies nodrošināt pilsoņu drošību. Domājot par drošības pasākumiem, mums ir jānodrošina, lai šie pasākumi tiktu veikti tā, lai tie uh, neietekmētu pamatiesības, starp kurām cilvēktiesības ir pašas svarīgākās. Lielas paldies par šo prezentāciju. Tagad došu vārdu kolēģiem, kas vēlas izteikties par šo pētījumu. Sarakstā ir trīs runātāji. Albrecht, Albrecht kungs būs pirmais. Lūdzu, izsakieties īsi, lai mēs nepārsniegtu mums atvēlēto laiku, lai mēs varētu iepazīties arī ar nākamo pētījumu un lai mēs varētu arī nodrošināt vajadzīgās diskusijas. Pirmais eh, - Lopes Agilāra kungs. Lielas paldies! Lielas paldies ir atmēra kungām par jūsu prezentāciju. Protams, ka uh, pa, paveiktais pētījums ir ļoti interesants un arī vajadzīgs, un tā būs ļoti interesanta lasāmiela visiem mums, kurus uztrauc šie jautājumi. Mēs eh, visi bijām satraukti tad, kad saņēmām informāciju par masu uzraudzību. Mēs eh, redzējām, ka ASV iestādes eh, uzraugā komunikāciju starp Eiropas pilsoņiem un arī uh, iejaucas uh, Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāju korespondencē. Uh, Jautājums, kurus vēlējos uzdot, ir saistīts ar jūsu pieminētajiem normu trūkumiem un neskaidrību, kas neļauj risināt šāda veida lietas. Tātad trūkumi. Šeit ir runa par to, ka uh, komunikācija konfidencialitāte tiek pārkāpta, un tas ir īstenībā krimināla noziegums. Tātad šeit ir runa par valdībām, kas iejaucas komunikācijā. Un te ir runa par jebkāda veida komunikāciju, vai nu te būtu runa par ēpastiem vai par um, mobīlajiem tālruņiem. Tas ir noziegums, tas ir noziegums Spānijā un arī citur. Tāpēc es gribētu zināt, vai jums ir informācija par attiecīgo attiecīgajām lietām, kas ir skatītas dalībvalstu tiesās, vai mēs varam kaut ko mācīties no šīs judikatūras, no tiesu spriedumiem, kurus ir izdevuši tiesneši, jo īpaši krimināllietās. Vai dalība valstīs tiek skatītas šādas lietas, kas eh, varētu būt nozīmīgas, lai mēs varētu palīdzēt, lai parlaments varētu strādāt pie saviem likumdošanas pienākumiem. Tātad strādāt pie Eiropas krimināla likuma. Liels paldies, tagad Koeljo kungs. Liels paldies priekšsādātāji. Paldies par jūsu prezentāciju. Patiešām jūsu darbs ir ļoti nozīmīgs. Es eh, saprotu, ka mums ir ļoti būtiski saprast, kas notiek Eiropas Savienībā izlūkošanas dienestos. Tas ir svarīgi, lai mēs varētu izvairīties no kļūdām un varētu piedāvāt eh, dalību valstīm dažādas opcijas. Kā jūs zinat, Savienības kompetence šeit ir ļoti ierobežota, bet uh, ņemot vērā to, ka izlūkošanas dienesti ir arvien tuvāki citām jomām, piemēram, terorismu apkarošanai, kas ir Savienības kompetencē, tad mēs varam spriest arī par šiem jautājumiem. Pirmkārtām es gribētu labāk saprast uh, jūsu apsvērums par uh, nacionālās drošības izņēmumiem. Tātad šie izņēmumi ļauj izvairīties no Eiropas tiesību aktu piemērošanas. Vai šeit ir daudz uh, tiesas spriedumu? Tātad vai dalībvalstis izmanto šos uh, izņēmumus uh, savā, savos tiesību aktos, lai izvairītos no Schengen sistēmas izmantošanas, un vai šeit Eiropas tiesā ir kāds spriedumi? Otrkārt, jūs sakāt, ka Eiropas datu aizsardzības likums pārēdz, ka uh, informācijas vākšana pati par sevi jau ir uh, šķērslis. Tātad vai es varu konstatēt, ka šis datu aizsardzības ietvers, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, ir pilnībā attiecināms uz šiem dienestiem? Jūs arī teicāt, ka piecās dalībvalstīs ir tiesību akti par vispārēju komunikāciju uh, izlūkošanu vai uzraudzību. Tātad vai šeit mēs varam runāt par masu uzraudzību? Lielas paldies, ka Iļokungs ir Bruhnerkungs. Paldies! Vispirms paldies par prezentāciju. Man ir trīs jautājumi. Agrāk Vācijā mums bija likums proti par datu apjomu, kas tiek ierobežots attiecībā uz vienu cilvēku, vismaz eh, no valsts puses. Šobrīd tendence ir pilnīgi pretēja. Eh, valsts iestādes mēģina kombinēt datu tādus komplektus, uh, un tas ir saistāms ar Ķīnas uh, projektu vai attiecīgo Eiropas projektu. Ķīnā tādējādi tiek mēģināts vērtēt cilvēku sociālo uzvedību un to ietekmēt, bet Eiropā, lai paredzētu um, e, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, manuprāt, tas ir pārāk tāds ambicios mērķis. Otrs jautājums - Google, Microsoft, Apple un tā tālāk. Šīs firmas vāc jebkāda veida datus. Microsoft uh, ir nodrošinājis sev pieeju vākt datus, ja tiek izmantot Windows uh, programmatūra. Un Uh, nav arī nekas teikts, ka valstis netiek, valsts iestādēm nav pieeja šī informācija, vai mēs to varam kaut kā ietekmēt. Un runājot par ārzemju izlūkdienestiem, es gribu atgādināt uh, kancleres Merkeles teikto, noklausīties to, ko dara draugi. Tas ir noklausīties starp draugiem, tas nav pieņemams. Ko jūs, kā jūs varat to komentēt? Paldies. Nākamais runātājs. Kā panākt regulējumu um, izlūk dienestiem, izlūkošanas dienestiem, jo no, jo līgumos šī joma nav apskatīta. Jūs izvērtējāt situāciju, kāda ir kontroles un uzraudzības jomā Eiropas Savienībā, un jūs atzināt, ka šeit pastāv ļoti dažādas pieejas un kontrola nav pilnībā nodrošināta. Uh, ja mums ir nepieciešama Eiropā standārti attiecībā uz drošību un uzraudzību, vai jūs redzat kādas iespējas, nu, kā panākt, lai šādi standarti būtu, ņemot vērā to, ka izlūkdienesti formālā līmenī eh, sadarbojas, Jūs arī pieskārāties jautājumam par nacionālo drošību un tās koncepciju, vai šeit pastāv kādas atšķirības starp dalību valstīm, kādas ir, nu, cik tālu šeit ir iespējams iet, cik tālu sniedzas rokas izlūk dienestiem dalību valstīs. Paldies! Erthaimera kungs, lūdzu. Paldies par jautājumiem. Es mēģināšu tos tā sagrupēt un sākšu ar pēdējo jautājumu. Un tas saistās arī ar Koelju kunga jautājumu. Eiropas parlaments deva mums uzdevumu izvērtēt likumdošanu dalību valstīs, un mēs to arī darījām un izveidojām um, ziņojumu. Mēs skatījāmies uz situāciju no 2015. gada līdz šai dienai Eiropas līmenī. Mēs nevērtējām Eiropas kompetences robežas. Uh, Te eh, pašā laikā viens no jautājumiem, eh, sadarbojoties ar dalību valstīm, bija nacionālās drošības definēšana. Mēs eh, pabijām septiņās dalību valstīs un vairākos gadījumos šī, defi šī definīcijas jautājums parādījās, lai gan ārpus juridiskā konteksta, jo mēs runājam par nacionālo drošību, tas Nu, parasti um, jurisdikcijā tas nerada problēmas, bet tomēr šādu definīciju nav. Un vērtējot to no Eiropas perspektīvas, nu, šis jautājums izrādījās problemātisks. Un mums ir ļoti maz tādu precedentu, kur mēs varētu teikt, nu, ka, šis, ka šis projekts būtībā izrādījās, ka šis projekts ir tā kā nu, inicijējis to, lai vispār sāktu domāt par definīcijas iz, izstrādāšanu, kas ir nacionālā drošība. Un runājot par skaidrības trūkumu Tas ir saistīts arī ar nacionālo drošību, tas ir viens no koncepcijas piemēriem, kas, protams, ir tam jātop skaidrākam. Bet uzdevums, ar ko mēs sastapāmies valsts līmenī, šeit tiešām pietrūkst skaidrības nacionālās drošības likumdošanā. Un mēs konstatējām, ka izstrādājot izlūkošanas uh, likumdošanu, tajā ir runa par nu, tehnikām vai tehniskiem līdzekļiem, kas apraksta arī izlūkdienestu kompetenci. Protams, skatoties arī, kā tas saskan ar pamata tiesību principiem. Mēs, uh, mums ir juridisks tiesību kopums, bet ļoti maz no normu, kas attiec uz jautājumu, kam pieskārās Lopes Agilāra kungs. Un izlūkdošanas, izlūkošanas uh, precedenti, ko es pieminēju uh, manā ievadā, parādīja, ka mums ir ļoti maz tādu gadījumu, kur lieta nonāk līdz tiesai. Jautājums, ko Eljokunga jautājums par interferenci un Eiropas Savienības likumu piemērošanu. Ko mēs darījām? Mēs mēģinājām atklāt atšķirības, kādas pastāv starp interferenci Eiropas likumdošanā kā tādā ar Uh, cilvēktiesību konvenciju, un mēs izmantojām šo interferences koncepciju un skatījām datu aizsardzības normas Eiropā tai pašā laikā. un mēs runājam par datu savākšanas, datu vākšanas problemātiku, skatot to arī kā nu, vienu no iejaukšanās veidiem. Un tas ir ne tikai drošības jautājums, tas uh, nozīmē arī iejaukšanos skatoties no pamatiesību viedokļa. Ir dalībvalstis, kurās Uh, komunikācija vispār tiek uzraudzīta un ko mēs mēģinājām atspoguļot ziņojumā par 2015-16 gadu, tas ir mēs gribējām parādīt, ka masveida uzraudzība nav piemērots jēdziens no tāda salīdzinošā redzes punkta, jo Tas, tas vienkārši palīdz saprast, ko dara dienesti, vācot lielus datu apjomus, bet mūsu piemēri attiecās uz informāciju, kas ir pieejama publiski. Un mēs mēģinājām aprakstīt, kādā veidā notiek tieši datu kolekcionēšana un piecas dalībvalstis, kas ir noregulējušas šo komunikācijas masveida uzraudzību, uh, nu, tās tomēr būtībā ne, to neveic. Tā nav tāda masveida uzraudzība. Runājot par privātā sektora datu vākšanu, ko minēja Bihnera kungs, par šo jautājumu mēs nerunājam ziņojumā, uh, Mēs uh, atzinām, ka nu, 2015. gada, protams, uh, ierīcēs, ko mēs lietojam, ir savākts liels daudzums datu. Un to var skatīt arī nu, saistībā ar to, ko dara valsts iestādes. problēma, kā tā ir. Ā, vēl es atvainojos, bija jautājums par uh, Merkels kundzes telefonu noklausīšanos. Uh, mēs uh, šo jautājumu neskatījām, kaut gan tas izraisīja lielu sašutumu, bet mūsu analīze parādīja, ka datu apmaiņa uh, Uh, attiecībā uz in, ārzemju komunikācijas apmaiņu vai apmaiņu ar informāciju. To kontrolē neatkarīgas iestādes. Un Albrehta kungs jautāja par regulējumu Eiropas Savienības līmenī. Ko mēs secinājām? Izvērtējot sevišķi to, kā drošības savienība tiek vērtēta sabiedrībā un cīņa pret terorismu, tad šeit Eiropas Savienība varētu darīt vairāk, nodrošinot jaunus politikas veidus, jaunas sadarbības veidus starp iestādēm, uzlabot datu apmaiņu un nu, tādējādi nodrošinot uzraudzības sistēmu. Tas būtu, ko Eiropas Savienība varētu darīt. Paldies! Paldies par prezentāciju, paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem! Un tagad pāriesim pie otrā pētījuma. Stoā komitejas pētījums par IT industrijas attīstību Eiropas Savienībā. Es lūkšu pastora kungu ieņemt vietu prezidijā un došu viņam arī vārdu. Uh.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 Paldies par iespēju uzstāties jūsu priekšā. Manuprāt, apspriežamais jautājums ir pelnījis uzmanību Eiropas līmenī. Tas ir nozīmīgs jautājums, tāds kiberdrošība un datu aizsardzība, uh, digitālie pakalpojumi ir nozīmīga joma digitālās vides pilnīgošanā un uh, iekšējā tirgus attīstībā. Un šeit ir būtiski ir divi elementi. Pirmais ir instrumenti un līdzekļi, kas ļauj darboties Eiropas līmenī, un otrs ir saskanība ar privātuma un pamatiesību aizsardzību. Uh, Un stoā projektam bija sekojoši mērķi. Mēs aprakstām kiberdrošību, un otrs e, gribam, lai publika saprastu, kādi uzdevumi, kādi draudi, kādas attīstības izredzes ir attiecīgai industrijai, un kā mēs varam novērtēt Eiropas Savienības pašreizējo politiku datu aizsardzībā un kiberdrošībā. Uh, ņemot vērā arī priekšlikumus, kas nāk no pašām industrijām, citām iesaistītām pusēm. Un galvenais, galvenie mūsu, galvenais mūsu mērķis bija nākt klē ar priekšlikumiem politikas veidotājiem Eiropā. Mēs pirmkārt aprakstām draudus kiberdrošībai Eiropā, Tad analizējām kiberdrošības ekosistēmu, skatījāmies, kāds ir pieprasījums un piedāvājums, ko vēlas ražotāji, ko vēlas tirgus un administratīvās iestādes. Tad skatījāmies, kā funkcionē datu aizsardzības sistēma Eiropas Savienībā un piedāvājām priekšlikumus dažādām politikas virzieniem. Uh, ja mēs sākam ar kiberapdraudējumu Eiropā, tad šeit uh, kiberterorisms, izlūkošana, hakerisms un citi, citi jautājumi. Nu, šeit sastopās valstu intereses, gan politiskas, gan ekonomiskas. Uh, sastopas arī sabiedrības un privātās intereses. Šeit uh, ir dažādas iesaistītās puses. Visvairāk uh, telekom uh, um, nozares, finanšu nozare un dažas citas ir visvairāk skārtas. 2015. gadā Uh, bija uzbrukums Ukrainas elektrotīkliem, tas bija kiberuzbrukums ļoti plaša apjoma un 230 tūkstoši cilvēku vismaz sešas dienas Ukrainā palika bez elektrības. Interesanti arī pavērot, kurš kuram uzbrūk, tad kura valsts vēršas pret kuru. Uh, Un šeit mēs izvērtējām 2016. gada informāciju ļoti nozīmīgs. Tātad šeit mēs redzam ASV un Nīderlande bija divas tādas valstis, kas īpaši izcēlās, lai redzētu. Nu, jūs redzat uh, šo schēmu, kur ir uh, attēlota šī situācija. Um, lietu internets un kiberfizikālās sistēmas ir citi jautājumi, ko mēs skatījām. Um, par lietu internetu te es runāju par telefoniem, automobīļiem un ierīcēm, kas atrodas mūsu mājās. Um, par vairākiem miljoniem šādu iekārtu skaits ir palielinājies pēdējā gada laikā. Un, protams, ka šeit parādās arī drošības jautājums. Cik drošas ir šīs interneta ierīces? Ar to mums būs pietiks darba vēl turpmākajiem gadiem. Tiek izmantotas aplikācijas, Kiberfizikālās sistēmas ir tehnoloģijas, kas arī digitālajā ekosistēmā radīs sarežģījumus turpmāk, jo liela daļa no kritiskās infrastruktūras, piemēram, atomelektrostacijas, elektrotīkli, telekomunikāciju tīkli, darbojas izmantojot šādas sistēmas. Un mēs redzam, ka daudzās pasaules valstīs arvien biežāk uzbrukumi notiek šādām lielām infrastruktūrām un uh, izmaksā, izmaksas, kas rodas sabiedrībai, ir vērtējamas 6, 6 triljonu dolāru. Uh, tās ir pieaugušas lielā mērā ļoti, ļoti lielu proporciju. Kiberdrošības sistēmas Eiropā mēs tās vērtējām arī no pieprasījuma un piedāvājuma puses un redzam, ka uh, kiber noziedzības risks tiek vērtēts kā visai zems. Uh, cilvēki lielākoties domā, ka nav labi informēti Un sievietes un dienvidu valstu iedzīvotāji vismazāk raizējās par šo problēmu. Uzņēmumi savukārt uh, Uh, apmēram viena trešdaļa no visiem ir īstenojuši kiberdrošības politiku. Tas nav sevišķi daudz, bet šeit arī ir jāskatās, cik liels ir uzņēmums. Un jo uzņēmums ir lielāks, jo drīzāk tam būs kiberdrošības um, politika. 2020. gadā šis tirgus būs uh, pieaugs lielā mērā un tirgus apjoms pieaug par 10% gadā, bet tirgus ir ļoti sadrumstalots un viena trešā daļa no tirgus to ir nu, to regulē vai ir pārņēmuši 50 lielākie pakalpojumu piedāvātāji vai provideri. Šeit ir darbojās arī ļoti daudz nelielu uzņēmumu. Un kāda ir kiberdrošības situācija Eiropā kopumā? Eiropā nevarētu teikt, ka dominētu kiber uh, pakalpojumu uh, tirgū. 75% nozīmīgāko uzņēmumu atrodas ASV, un Eiropas Savienība šeit nevarētu teikt, ka ir ļoti aktīva. Šeit var redzēt, ka mums ir mazāk uzņēmumu, un tie ir arī mazāki pēc lieluma. Uh, 40% uzņēmumu Eiropā, tajos strādā mazāk nekā desmit cilvēki, kamēr ASV uzņēmumi ir lielāki un 10% tikai 10% ASV uzņēmumu darbinieku skaits ir mazāks par 500. Ja jūs skatāties uz šo grafiku, tad sarkanā krāsā var redzēt ASV pārstāvību un te attēlo uzņēmumu lielumu, bet Eiropā ar zilu krāsu ir iezīmēti Eiropas uzņēmumi. As a result, Mm. Un pēdējais. Mēs skatījāmies arī, kas tiek nopelnīts, un šeit nav salīdzinām, protams, ieņēmumi. 500 miljoni eiro ir Eiropā un 300 miljoni ASV. 50% Tad šeit tiek arī piesaistīts mazāk līdzekļu uzņēmumu dibināšanā un uzturēšanā, salīdzinot ar ASV kopējais uh, finansējuma apjoms ir ļoti atšķirās no ASV, no Eiropas. Mēs redzam, ka ASV 12 tūkstoši miljonu. Bet ja mēs paskatāmies uz Izraēlu, kas arī ir vērtējama kā visai nozīmīga valsts šajā sektorā, tā šajā pašā periodā ir investējusi 355 miljonus uh, eiro, un tas ir vairāk nekā puse no tā, ko Eiropas Savienība investē kopumā. Eiropas Savienības kiberdrošības ekosistēma uh, paredz, ka šeit tiek izmantots noteikts mehānisms uzņēmumu finansēšanai. Eiropas komisija ir uh, uh, savā apvārsnes 2020 iekļāvusi arī plānu palielināt finansējumu šim sektoram un salīdzinot uh, to ar to, ko dara apvienotās karalistes valdība, tā arī vērš lielu uzmanību uz šo sektoru, proti kiberdrošību un grasās tam veltīt trīsreiz vairāk līdzekļu nekā visa Eiropas Savienība kopā. Uh, apvāršanas 2020 paredz arī jaunu mehānismu publiskā un privātā partnerība. Tas ir domāts, lai veicinātu finansējumu, lai piesaistītu lielāku finansējumu 100 miljonu gadā. Bet tas šķiet nav īpaši reālis, jo pēdējos gados kiberdrošība ir, var teikt, atstāta novārtā Eiropas Savienībā, un mēs rēķinamies ar lielām pārmaiņām turpmākos gados. Nākamā problēma, kas ir Eiropā sabiedrisko pētījumu apjoms vairāk nekā 5% ir nu, vērtīgāk par 3,5 miljoniem eiro. Uh, Un iecer ir daudz mazu projektu vietā likt apjomīgākus, lielākus pētījumu projektus. Un vēl nozīmīgs ekosistēmas aspekts ir uh, sabiedrisko organizāciju vai nu, valsts iestāžu uh, loma. Uh, ir jāveicina sadarbība starp tām, arī, starp dalību, arī dalību valstu līmenī, lai koordinācija būtu labāka, ir izveidot koordinācijas grupa, kas uh, izvērtē notiekošo kiberdrošības jomā, izvērtē dažādus um, pārkāpumus un citus gadījumus. Un izveidotā kolēģija no tās ir iecerēts izveidot neatkarīgu aģentūru. Un tai būs arī pirms pāris mēnešiem tai tika izstrādāts tiesiskais regulējums. Uh, un tai būs plašas pilnvaras Eiropas Savienības līmenī. Datu aizsardzība Eiropā. Nākamais jautājums. Tas ir interesants jautājums, jo Eiropas Savienības pēdējo 20 gadu dokumentos mēs redzam, ka datu aizsardzība, tai tiek piedāvāta liela loma, pirmā Eiropas Savienības direktīva par datu aizsardzību tika pieņemta 95. gadā, bet pirms dažiem mēnešiem tika pasludināts, ka tiks datu aizsardzības eh, politika tiks reformēta. Un attiecīgais ziņojums vai priekšlikumi arī tika publicēti Un šķiet, ka 2018. gada martā notiks izvērtējums. Šeit runa ir par Eiropas pilsoņu datu aizsardzību. Daudz kas vēl nav ticis atrisināts, jo ir nepieciešami innovatīvi pakalpojumi darbam ar datiem, un es domāju, ka ir vērts eh, piesaistīt finansējumu šim sektoram, jo citādi ASV un Ķīna apsteigs mūs, un ja viņiem ir stingrāki noteikumi nekā mums Eiropā. Un otrs, eh, personas datu plūsmu pārvaldība. Uh, attiecībās ar trešajām valstīm, piemēram, Eiropas Savienībā ir izstrādāta stratēģija, bet īstenībā lielākā daļa vai tikai viens procents Google, Amazon un citi provideri ASV, Ķīnā, Japānā un Korejā Un, nu, viņiem ir pašiem savs regulējums un ir grūti saskaņot to ar to, ko vēlas Eiropa. Un pēdējais visbeidzot uh, politisko lēmumu pieņemšanas iespējas. Protams, politiskos lēmumus pieņem politiķi Eiropā, un mēs esam definējuši galvenos izaicinājumus, esam definējuši arī citus grūtības, kas ir gaidāmas, un visbeidzot mums ir politikas priešlikumi. Četrās grupās tie ir iedalīti. Pirmais ir institūcija, politika, stiprināt ēst nacionālo iestāžu lomu kiberdrošības jautājumā. E, tuvināt likumdošanu attiecībās kiber noziegumiem, otrs ir tirgus politika, pirmais ir uh, definēt uh, uh kiberdrošības risinājums publiskā līmenī. Uh, esam piedāvājuši arī harmonizēt kiberdrošības produktu certificēšanu Eiropā. Tad mums ir arī nozars politika, mēs redzam, ka šeit Eiropa atpaliek no citiem reģioniem, un mums ir šeit iezīmētas piecas politikas, lai to mainītu. Mērķis ir uh, veicināt atvērtās um, koda uh, kiberdrošības sistēmas, uh, veicināt pēt, pētīšanas, pētniecību šajā jomā, eh, kas būtu pietuvināta tirgus vajadzībām un arī uh, darbinieku uh, drošību uzlabot, kas strādā uh, kiber drošības jomā. Un visbeidzot, uh, pieprasījuma puses politika, tātad uh, informēt patērētājs vairāk. Esam visu politikas risinājums izvērtējuši. Uh, šajā kritēriju matlicē. To var aplūkot, un tas varbūt arī nodrīgs rīks politiķiem, kas gatavojas pieņemt lēmums par politikas risinājumiem, kādi tiks pieņemti. Mums ir jāgarantē, lai pilsoņi un uzņēmumi uzticētos digitāliem pakalpojumiem Eiropā, bet Eiropā ir dažādi faktori, kā tirgus fragmentācija, finansējuma trūkums lieliem uzņēmiem, kas e, veicina atkarību no ne Eiropas piedāvātājiem. Tādēļ mums vajag pielikt lielāks pūls, lai kiberdrošības rūpniecība Eiropā attīstītu. Riski, kas saistīti ar šais rūpniecības šīs nozars attīstīšanu ārpus Eiropas, ir, ka tās var izmantot valdības dažādiem mērķiem, ekonomiskiem un politiskiem likumdošana ir aktualizēta gan kiberdrošības drošības jomā, bet nav skaidrs, vai šī jaunā regula spēs efektīvi aizsargāt Eiropas pilsoņu intereses, jo lielāko daļu internetu pakalpojumu sniedz ne Eiropas valstu. Un šeit ir 11 politikas risinājumi piedāvāti, lai situāciju labotu. Paldies mūsu referentam Rivera Pastorkungam un Gomešas kundze vēlas izteikties. Labāk vēl nekā nekad, nekad eh, es gribētu teikt, jāpamožas beidzot. Man šķiet acīm redzam, ka mūsu dalība valsts ir snaudušas dziļā miegā. Nevis tādēļ, ka nav stratēģijas, lai mudinātu mūsu ES uzņēmumus attīstīt šādas tehnoloģijas, bet gan tādēļ, ka mēs esam atļāvuši, ka mūsu valstī pilnīgi pārņem trešās, trešo valstu uzņēmumu. Es to redzēju manā valstī trojikas gados. Runāt par ES kritisku infrastruktūru, piemēram, eh, strauss pārvades tīklu uh, atomspēkstacijas, kuras varētu tikt pakļautas uh, uzbrukumiem, te vajadzētu būt lielākam drošības līmenim kiberdrošības ziņā. Vai mums ir līgumu inventarizācija izdarīta, ko mūsu valdības ir veikušas? Uh, par uzņēmumiem, kas var būt apšaubām no Ķīnas, Krievijas vai jebkurienes, kas uh, piedāvā IT drošības risinājumus, bet īstenībā varbūt ir kiberdro, uh, spiegošanas aģenti. Es nezinu, ka nedomāju, ka pat tas tiek mēģināts. Es domāju, ka lielākā daļa valdību pus neapzinās šo problēmu. Visādi veidi līgumi tiek slēgti ar apšaubāmiem uzņēmumiem, ap, padomājiet kaut vai par manas valsts Portugāles gadījumu. Miliardi pazuduši ārzonās un tika konstatēts, ka par to atbildīgs kibereksperts it kā tas varētu būt īsts noziegums, bet neviens tā īsti neaustraucas par to. Nesen viesojos Japānā ar Lībet delegāciju, kur mēs tiešām redzējām, ka GDPR ir vienīgais universālais standarts, ko tur piemēro, un Japānā pašā ir uzņēmumi, kas ir gatavi GDPR standartus pildīt, jo viņi vēlas savu pozīciju Eiropas tirgū saglabāt. Tātad, ja mēs vēlamies, mums ir rīks, lai nodrošinātu ja, to, ka Japāņi, Amerikāņi vai citu uzņēmumu, kas vēlas darboties ēst tirgū, mūsu noteikums ievērot. ASV nav noteikumu. Mēs redzam, kāda ir atšķirība starp Sony un Hitachi. Vai mēs izmantosim to vāru, kas mums ir? Tas ir lielais jautājums. Mūsu tirgus vāru. Lai GDPR tiktu ievērot ne tikai no Eiropas, bet arī tīpaši no ārvalstu uzņēmiem vajag politiska apņēmība, lai to panāktu ja valdības pat neapzinās, kas īsti ir likts uz spēles, nu tad, eh, nu jā, visu cieņu par jūsu sniegto informāciju, bet es baidos, ka mums, mēs esam tādā ļoti vēl bērnu autiņos eh, attiecībā uz savu sapratni. Paldies, Gomešas kundze! Lūdzu, centieties sniegt īsu atbildi. Jā, centīšos to tiešām darīt. Paldies arī par jūsu atbalstu jautājumu. Patiesībā ir daudz nacionāla interešu šajā jau, jomā. Mēs dokumentā piedāvājam eiropeiskāku pozīciju, mums šķiet tas svarīgi. Es domāju, ka kiber aizsardzības jautājums ir cieši saistīts ar militāro jomu, ar aizsardzību, kas parasti ir ļoti nacionāla. Nacionāls lauciņš, nacionāls valdības e, eh, parasti kontrolē šos jautājumus un nevēlas tos atdot ēziņām, bet man ir daži konkrēti atbildes. Jaunā direktīvā ir kritiskās infrastruktūras inventarizāciju veikt. Tas ir pirmais svarīgs solis. Attiecībā uz līgumiem valdības neveic līguma inventarizāciju, bet mēs esam piedāvājuši dažādas politikas šajā ziņā. Pirmais būtu vienveidot e, Eiropas saimnībā iepirkuma politiku. Tas ir ļoti svarīgi. Es, e, ražotājiem, jo tad viņi varētu dažādos nacionālos tirgos Eiropā konkurēt. Pretējā gadījumā tikai mazi uzņēmumi konkurē katrs savā valstī, un tas nenāk par labu es uh, uzņēmumiem, jo, kas vēlas izaugt, jo ir vajadzīgi atšķirīgi risinājumi katrā valstī. Tas rada ap, apjukumu. Politikas risinājumi. Pirmais būtu radīt Eiropas līmeni kiberdrošībai. Tas ir ļoti kaut kas līdzīgs EDPR šāda veida eiropeisks kvalitātes zīmols, kas var attiekties arī uz ārvalstu uzņēmumiem. Ja mēs certificēsim augsts kvalitātes produkts, Bet šeit būtu jāstandartizē procedūras attiecībā uz kiberdrošības prasībām. Pat labāk mums ir nacionāli standarti. Tātad jārada eiropeiski standarti. un Nenīsā Eiropas aģentūra būtu jāstiprina, to mēs piedājam, jo viņiem varētu būt svarīga loma, lai šo vienoto Eiropas vīziju uh, eh, īstenot šajā jomā. Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju, par jūsu sniegto tajām atbildēm, Rīvera Pastora kungs. Un tagad nākamais darba kārtības punkts. iesaldēšanas un konficēšanas rīkojumu um, savstarpējā atzīšana. Tūlīt došu vārdu referentei Grīsbekas kundzei, kas mums prezentēs šo ziņojumu. Ir diezgan liels uh, grozījums skaits - 210, un tad, protams, došu vārdu pārējiem kolēģiem. Grīsbekas kundze, dodu jums vārdu. Paldies, priekšādātāji! Lielas paldies, ka devāt man vārdu. Godāmie kolēģi, es eh, pirms kāda mēneša jums prezentēju savu ziņojuma projektu par eh, komisijas priekšlikumu par eh, regulu par iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu mm, savstarpēju atzīšanu. Līdz 25. oktobrim bija grozījuma iesniegšanas termiņš, un esam saņēmuši 210 grozījumu. Es priecājos par visu politisko grupu um, piedalīšanos uh, šī ziņojuma gatavošanā par regulas priekšlikumu. Tātad šeit ir runa par um, vienprātību, un šīs jautājums, protams, līdz ar to ir ļoti svarīgs. Šīs teksts būs ļoti nozīmīgs cīnoties pret terorismu finansēšanu un, un organizētās noziedzības uh, apkarošanu Eiropā. Tieši tāpēc eh, ļoti būtiski ir mm, iziet cauri šiem 210 grozījumiem. Protams, nevarēšu katru komentēt, bet eh, mēģināšu sniegt vispārēju ieskatu. Pēc eh, mm, pirmās tikšanās mm, nākamā nedēļa mm, kad ir paredzēta ēnu referentu sanāksme, mēs varēsim strādāt pie kompromisu gatavošanas. Uh, Vispirms pāris vispārēju novērojumu. Pirmkārtām ir vesela virkni grozījumu, kuru mērķis ir uzlabot ātrumu un efektivitāti, kā tiek atzīti um, iesaldēšanas rīkojumi attiecībā uz uh, noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Tātad te ir runa par sadarbības starp iestādēm un informācijas apmaiņu. Protams, ka es atbalstu šādu pieeju, un es atbalstu visus grozījumus, kas par to runā. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka mums ir vajadzīgs eh, operatīvs, eh, ātrs un konkrēts un efektīvs instruments, lai policijas un eh, tiesu iestādes ikdienā strādājot varētu reaģēt ātrāk. Tātad, lai policija varētu viegli rīkoties ar šādiem līdzekļiem un īpašumiem, kas ir iegūti noziedzīgi. Otrais novērojums ir arī vesels grozījumu kopums, kurus iesniedz gandrīz visas politiskās grupas un kas runā par pamatiesībām un kas runā par to, ka vajadzētu iekļaut šo pazīstamo klauzulu par to, ka iesaldēšanas rīkojumi nav jāatzīst, ja nav uh, ievērotas pamatiesības. Tātad es priecājos par šādām prasībām. Mēs uh, esam ļoti daudzi, kas Eiropas parlamentā iestājas par šo līniju un darām to jau vairākus gadus. Tieši tāpēc es priecājos, ka ir iesniegts tik daudz grozījumu par šo tēmu. Trešais komentārs. Ir arī vesela virkne grozījumu, kas uh, vēlas mainīt uh, regulas uh, aptvērumu. Un, proti, daudzi grozījumi vēlas paplašināt aptvērumu, vēlas iekļaut šeit gan civilo, gan administratīvo, gan arī nodokļu sfēru. Šīs grozījums ir ļoti nozīmīgs, jo šeit ir runa par uh, Eh, struktūrālu grozījumu, un pēc būtības te ir runa arī par tādu delikātu jautājumu. Mums vajadzētu visiem diskutēt, lai saprastu, kā mums vajadzētu rīkoties, un eh, mums ir jārīkojas arī konsekventi attiecībā uz šo tiesību aktu. Cerams, ka ēnu referentu sanāksmē mēs varēsim panākt eh, vienošanos. Tātad te ir runa par konfiskāciju, kas notiek neatkarīgi no tiesu spriedumiem, tad bez mm, sodīšanas. Ceturtais novērojums, eh, jeb ceturtais grozījuma kopums, tātad eh, te ir runa par to, ka vajadzētu nodrošināt optimālu pārvaldību pār konfiscētajiem vai iesaldētajiem līdzekļiem. Uh, Eiropas komisijas priekšlikumā tiek runāts par šo līdzekļu izmantošanu sociālajiem mērķiem vai arī cietušo kompensācijai, cietušo ģimeņu kompensācijai, tāpat arī uh, terorisma upuru kompensācijai. Šeit ir runa arī par šādu līdzekļu izmantošanu, lai cīnītos pret šādu veidu nociedzību. Ir ļoti daudz grozījumu, kas mm, runā par šo tēmatu, un tāpēc ir būtiski tos visus ņemt vērā. Vēlējos arī eh, pieminēt, ka pašlaik 98,8% eh, gandrīz 100% no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem netiek konfiscēti un paliek noziedznieku rokās. Tātad mums ir patiešām ļoti daudz iespēju rīkoties, un šeit es domāju pavisam to nopietni. Lūk, kolēģi, šī, šeit arī ir mans pārskats par šiem 210 grozījumiem mm, sadalītos visus apt, aptuveni četrās daļās, un es labprāt arī Gribētu dzirdēt eh, jūsu viedokli. Gribētu zināt, vai jums ir kādi jautājumi, vai arī jūs vēlat kaut, vēlaties kaut ko uzsvērt. Varbūt jūs vēlaties precizēt savus grozījumus. Vēlējos arī uzsvērt, ka šis jaunais Eiropas instruments ir ļoti nozīmīgs, jo tas būs daļa no vesela arsenāla, kas ļaus mums cīnīties pret terorisma un organizētās noziedzības finansēšanu ceru, ka mēs varēsim turpināt šo darbu un rezultāti būs labi. Paldies, Grīsbekas kundze. Un tagad es redzu, ka gandrīz visi ēnu referenti ir pārstāvēti šeit, šeit. Došu viņiem arī vārdu. Vispirms Pablinzas kungs. Paldies, priekšsēd. Mēs uzklausījām referenti dzirdējām, cik daudz grozījumi ir iesniegti, un es priecājos, ka tomēr ir vienprātība attiecībā uz to starp politiskām grupām, kas ir komisijas regulas priekšlikuma galvenie punkti. Kas attiec uz grozījumiem, tad es domāju, ka eh, konfiscētie vai iesaldētie īpašumi ir jāadministrē. E, tos liekot lietā sociāliem eh, mērķiem, lai tie nāktu pa labu terorismu un noziegumu, noziedzības um, upuriem. Piemērs šeit varētu būt Itālijas tiesību sistēma. Ja tiek uh, konfiscēta krimināla organizācija īpašumi, tad tie tik, tiek izmantoti sabiedrības labumam. un šo pieredzi ierosina ņemt vērā arī 101. un 253. grozījums. Vēlos norādīt arī uz to, ka 99. un 151. un 252. punktā ir atsauc uz apsvērumu 81.4. punktu par konfiscētiem īpašumiem. Šie ir ierosinājumi attiecībā uz kuriem es ceru uz jūsu atbalstu. Ja to gūsim, tad mēs šo uh, uh, ziņojumu kopumā varēsim vērtēt vēl po pozitīvāk, jo tad mēs varēsim tajā saskatīt arī solidaritāti, varēsim kompensēt upurus, cietušos, arī policijas iestādes, ierēģis, kas ir paši kļuvuši par noziegumu upuriem, mums ir jābūt konsekventākiem, jāsniedz atbalsts šādiem cietušiem un upuriem organizētās nozīmes un terorismu, tādēļ dalībvalstu līdzekļu daļa būtu jāpārnes Eiropas Savienības budžetā, lai paredzētu Eiropolam papildu līdzekļu un Eiropas centram ciņai pret terorismu. Trešā panta pirmajā punktā esmu piedāvājis papildinājumu Tur iet runa par atkritumu eh, pārstrādi un no, ar to saistītiem noziegumiem. Esmu arī papildus noziegumu šeit iekļaus un norāda arī uz 31. pāntu 2. punktu B apakšpunktu. Šeit es piedāvāju ar 245. grozījumu eh, šāda veida lēmums arī konsekventi implementēt. Ir 200 tūkstoši eiro slieksnis un daļa šo līdzekļu tad arī e, tiktu izmaksāt e, attiecīgai dalību valstī. Piekrīt arī daudz sociālistu priešlikumiem Pāvela un Grapīnī grozījumā to es jau uz 244. punktu. Es esmu ETP grupas ēnu referents. Paldies visiem kolēģiem par sadarbību, par grozījumiem. Uh, it īpaši 89., 92., 261. visi šie grozījumi liecina par referentes atbalstu, viņi ir norādījusi uz koncepcijām, attiecīgo uh, direktīvu, arī Eiropas izmeklēšanas rīkojumu un tiesību kriminālu tiesisko iestāžu sadarbību. Paldies vēlreiz par sadarbību, paldies referentei par šo viedokļu apmaiņu, un es esmu pārliecināts, ka mūsu sēdēs šī sadarbība veiksmīgi turpināsies. Paldies, paldies tagad Pāvilkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties Krīzvekas kundzei, kas ir referente pār uh, šo ziņojumu, un paldies arī visiem mēnu referentiem, kas līdz šim ir ļoti labi pastrādājuši. Domāju, ka mums izdosies panākt kompromisus daudzos jautājumos. Mūsu biroji ļoti labi sazinājās, strādājot pie svarīgākiem elementiem, proti e, summas, kas tiek iegūtas pēc konfiskācijas orderu piemērošanas, un tāpat arī, ka mums vajadzētu nošķirt e, tiesu posmu no izpildu posma. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir respektēt šīs regulas aptvērumu, kas uh, attiecas tikai uz uh, krimināla lietām saskaņā ar līguma 82. pāntu. To pieminēja arī Grīsbekas kundze. Mums noteikti būs daudz diskusiju un referentu sanāksmēs, kas uh, sāksies jau nākamnedēļ. Attiecībā uz mm, to, ka netiek atzīti šādi iesaldēšanas un konfiskācijas orderi, mums vajadzētu nodrošināt, lai šis tiesiskais pamats tiktu pietiekami labi saprasts. Tā tad ir jāskatās uz obligāto tiesisko pamatu un izvēles um, um, um pamatu. Tieši tāpēc es šo pāntu sadalīju divās daļās. Vajadzētu nodrošināt atbilstošus tiesību aktus par savstarpēju atzīšanu kopienas jomā. Uh, Mēs vēlamies, lai pamatiesības tiktu pilnībā ievērotas un respektētas. Šeit eh, savu darbu galvenokārt fokusēju uz to, ka ir uh, jāsargā ieinteresēto pušu pamatiesības. Es eh, ceru, ka mums izdosies šo instrumentu padarīt par ļoti efektīvu rīku cīņā pret terorismu finansēšanu. Paldies Pavelkungam, tagad Makovei kundzei. Paldies! Natālijā, gadāmie kolēģi, esmu ļoti gandarīta, ka mums galu galā būs regula, kas tiks uh, vienlaicīgi piemērota visās dalībvalstīs. Līdz ar to nacionāla iesaldēšanas un konfiscēšanas rīkojumi kļūs nekavējoties piemērojami arī citās dalībvalstīs. valstīs Tātad mm, tiks eh, savstarpēji atzīti šie izaldēšanas un konfiskācijas rīkojumi. Protams, visi mēs esam iesnieguši grozījumus, balstoties uz mūsu interesēm, un es pati esmu iesniegusi vairākus grozījumus, kas attiecas uz eh, šīs eh, regulas piemērošanu. Uh, Un uh, tātad šeit es runāju par visiem konfiskācijas gadījumiem, arī uz paplašinātu konfiskāciju, ne tikai klasisku kriminālu konfiskāciju. Tāpat arī te runa par konfiskācijām bez sodāmības un konfiskāciju civillietās, uh, trešo pušu konfiskāciju un tā tālāk. Līdz ar to mēs šeit aptveram pilnīgi visas iespējas un jomas, kur iesaldēšana un konfiscēšana varētu būt nepieciešama lai mm, nodrošinātu, ka šādi līdzekļi tiek atgūti. Tātad te ir runa par dažādu veidu noziedzīgiem nodarījumiem, naudas atmaskāšanu, korupciju un tā tālāk. Mēs vēlamies paredzēt arī ļoti skaidrus termiņus un standartizētas formas, standartizētas veidlapas visiem šiem a, nacionālajiem rīkojumiem. Šiem rīkojumiem ir jābūt vienāda formāta, lai izvairītos no nevajadzīgiem kavējumiem, um, pārpratumiem, ja kāda dalībvalsts um, aizpildā veidlapu nepareizi un tad to citas valstis neatzīst, mums vajadzētu tātad izvairīties no visādām šādām tehniskām ķibelēm. Tāpat arī ir jānosaka ļoti skaidri termiņi un uh, ir uh, jādomā par visām iestādēm, policiju un tiesu iestādēm, kurām ir tiesības izsniegt šādus iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumus. Tagad par uh, atzīšanas pamatu. Mans priešakums būtu, ka atteikuma pamats nedrīkst būt imunitāte. Ja dalībvalstī, kur šis eh, rīkojums ir jāpiemēro, pastāv nosacījumi likumā, kas atsaucas uz privilēģijām vai imunitāti, kas piemīt eh, deputātiem vai eh, amatpersonām, tad es šo imunitāti nevēlētos likt iekšā šajos pamatos atteikumam izsniegt rīkojumu. Tāpat ļoti būtiski ir izsniegt kompensācijas cietušajiem. Es ļoti labi pārzinu eh, šo sistēmu Itālijā, kur eh, konfiscētā summa vismaz daļēji tiek izmantota, lai izsniegtu kompensācijas cietušajiem, lai arī radītu darba vietas un tā tālāk. Tas ir paredzēts arī direktīvā par uh, um, līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju, kas tika pieņemta 2014. gadā. Lūk, tie īsumā bija manis iesniegtie grozījumi, bet mēs noteikti turpināsim diskusijas ēnu referentu sanāksmēs. Paldies, Spinelī! Grazie, prezidente. Jo ringrazio ancora una. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties Natālijai Grīzvekai par ļoti labo ziņojumu. Es jo īpaši vēlētos viņai pateikties par grozījumiem attiecībā uz procesuālajām garantijām, pamatiesību ievērošanu un um, konfiscēto un iesaldēto līdzekļu izmantošanu sociālajiem mērķiem. Jo īpaši šos līdzekļus vajadzētu izmantot um, cietušo kompensācijām un vajadzētu um, palīdzēt arī uzņēmumiem, kas ir iekarituši organizētās noziedzības ķetnās. Uh, Mums Itālijā vajadzētu darīt kaut ko demokrātijas labā. Un tas nozīmē, ka vajadzētu paplašināt šo aptvērumu. Mums vajadzētu norādīt, ka noziedzīgās organizācijas, tādas kā mafija un arī citas organizētās noziedzības formas, kuras vēl nesauc par mafiju, uh, bet kas izvērša līdzīga veida aktivitātes, mums viņiem vajadzētu parādīt, ka viņi nav neuzveicami. 31. Eh, di Natalija. Manuprāt, 31. grozījums ir ļoti svarīgs. Šo grozījumu ir iesniegusi pati Natālija. Tātad te ir runa par iemesliem, kad iesaldēšanas vai konfiskācijas rīkojumi netiek eh, atzīti. Tātad šeit ir runa par neatbilstību konkrētas dalībvalsts pienākumiem un ir atsauce uz līguma sesto pāntu. Protams, priecājos arī par eh, grozījumiem, kas stiprina pamatiesības un procesuālās garantijas. Šeit ir runa arī par eh, tādiem iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem, kas eh, nebalstās uz eh, piespriesto sodu. Protams, vēlētos runāt arī par tiesībām uz informāciju visām iesaistītajām pusēm. Vēlreiz paldies Natālijai. Liels paldies tagad Koraukungs. Grazie. Paldies. Arī es gribu teikt paldies referentē par ļoti labu paveikto darbu. Es jau vairāk kārt eh, esmu runājis par to, ka regulas un citu likumdošanas projektu mērķis, kas tiek skatīti tagad Eiropas parlamentā, ir ierobežot noziedzīgo organizāciju uh, pieeju finansējumam un tā konfiscēšana. Uh, Un, protams, arī ir uh, jāpātrina savstarpējas atzīšanas procedūra cīņā pret organizēto noziedzību. Tāpat ir jāatzīst, ka uh, ir jāatzīst savstarpēji arī uh, spriedumi krimināllietās. lietās un naudas konfiscēšana, par ko lemj dalībvalstu tiesneši atbilstoši krimināla procesa prasībām. Protams, ka attiecīgai tiesai ir jābūt kompetentai skatīt šādas lietas. Tas ir ļoti svarīgi ja nauda tiek konfiscēta, kas nebalstās uz eh, tiesneša spriedumu, tāda gadījuma Itālijā ir, tad arī šis instruments Itālijā tiek izmantots arvien biežāk, tas ir efektīvs instruments, lai atgūtu uh, finanšu līdzekļus no kriminālām organizācijām, lai tās izjustu to tiešām kā ļoti sāpīgu zaudējumu. Un uh, šie noziegumi aptver ne tikai uh, noziegumus vai noziedzīgus nodarījumus, kas ir atzīti par tādiem konkrētā dalībvalstī, bet arī citās valstīs, kas var atšķirties. Un šeit dal, sadarbībai ar dalībvalstīm ir jānotiek raiti. Uh, Un bei, nobeigumā vēl gribu apsolīt referentei, ka mēs turpināsim sadarboties, lai panāktu vienotu Eiropas parlamenta pozīciju, lai pēc iespējas ātrāk varētu šo regulu pieņemt un procedūru pabeigt. Paldies! Grīsbekas kundze, vai jūs gribat kaut ko piebilst? Paldies! Paldies visiem kolēģiem, arī ēnu referentiem par grozījumiem, par eh, debatēm, jūsu idejas un piezīmes. Uh, noteikti man palīdzēs. Es nereaģēšu tagad uh, uz jautājumiem, kas skāra ziņojuma nianses un detaļas, bet kopumā uh, mēs esam vienisprātis, ka politiskā griba pastāv, kas uh, eh, tad politiskā griba aizstāvēt upurus un uh, nodrošināt arī šo līdzekļu konfiscēšanu. Runājot par uh, Eiropola um, nu, līdzekļu atgūšanas sistēmu. Tā ir interesanta ideja un runājot par uh, aptiet, atteikšanās iespējām, ko izmanto personas, kas ir privileģētas, uh, atbilstoši um, sociālajām tiesībām. Un otrdien mēs arī esam debatējuši par šo. Uh, teksts ir ticis uzlabots, jo tā nolūks ir stiprināt un aizstāvēt demokrātiju gan Eiropā, uh, proti Uh, vajāt tos, kas darbojas mafijā, un mafija darbojas pāri robežām, un uh, mēs apzināmies, ka mums ir jābūt informācijai par to, kādus līdzekļus noziedzīgās organizācijas izmano, lai varētu pret šīm organizācijām cīnīties. Uh, Vēlreiz paldies visiem kolēģiem un mūsu kolēģis Korao uh, uh, novēlēja nu, raitu darba noslēgumu un arī labu sadarbību uh, ar padomi mūsu nolūks ir aizstāvēt upurus un arī aizstāvēt demokrātiju Eiropā. Paldies! Paldies, Grisbekas kundze, paldies, kolēģi, par jūsu sadarbību. Eiropas komisijas prezentācija par sešiem Uh, aktualizētajiem nolīgumiem ar Maurīcijas republiku un Šeišeļu republiku un četrām citām valstīm. Likumdošanas procedūra uh, par to būs runa, un referents ir Pāvela kungs. Vispirms došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim, viņš mums prezentēs šos failus, un tad runās referents un deputāti, kas vēlas izteikties. Lūdzu, vārds Eiropas komisijai. Thank you, Madam Chair, honorable members. These agreements amend the. Paldies. Runa ir par vīzu, par nolīgumiem, kas skar vīzu atvieglojumus. Un runa šeit ir par trīs veidu tehniskiem uzlabojumiem. Tiek izmantota pirmkārt jauna īsas uzturēšanās definīcija, ir noteikti jauni termiņi un tie ir tagad iekļauti vīzu atvieglošanas nolīgumos. Tāpat at, attiecībā uz atcelšanu arī ir jaunas normas, ņemot vērā notikumus 15. un 16. gadā. Tāpat vēlē nolīgumi satur kopīgas deklarācijas proti kā interpretēt šo uzturēšanās termiņu 90 dienas 180 dienu laika periodā. Padome ir pieņēmusi 6. novembrī pieņēmusi lēmumu par parakstīšanu, mums arī pārunas par šādiem pašiem grozījumiem attiecībās ar Brazīliju. Un attiecībā uz parastām un diplomātu pasēm šeit būs atšķirīga pieeja. Paldies! Thank you very much! Paldies! Došu vārdu referentam Pavela kungam. Paldies! Paldies komisijai par šo paziņojumu. Mēs pozitīvi vērtējam komisijas uh, priekšlikumu attiecībā uz jauninājumiem nolīgumos ar sešām valstīm. Un, manuprāt, šie nolīgumi par vīzu atvieglojumiem parāda, ka mēs padziļinām savas attiecības ar šīm sešām valstīm, ko pieminēja komisija un šis nolīgums, šie nolīgumi veicina brīvu pārvietošanos un atvieglo uh, un dod iespēju 90 dienas uzturēties šo sešu valstu pilsoņiem Eiropas Savienībā, jebkurā 180 dienu ilgā periodā. Ir at, atšķirīgas normas atkarībā no pasas, kāda cilvēkam ir. Es pilnīgā atbalstu harmonizāciju un vienādošanu starp šiem nolīgumiem, un komisija grozīs attiecīgos nolīgumus uh, un runājot par Rumāniju un Bulgāriju, kas nepiedara pie Schengenas, uh, bet joprojām atrodas pāruna procesā, tad uz šīm abām valstīm ir pasīva pieeja vīzu atvieglojumiem, viņu vi situācija ir atšķirīga, un mans jautājums ir, kā šī situācija iespaidos šos nolīgumus. Paldies, Veržjā kundze, lūdzu. Oui, je n'avais pas l'intention de prendre euh, la parole. Jā, paldies, es nebiju domājusi izteikties, tāpēc, ka šis euh, dosie, manuprāt, ir tīri tehnisks, tātad te ir runa par uh, pielāgojumiem, un uh, beigās tad mēs varēsim atvieglot uh, mm, mūsu uh, pilsoņu dzīvi, kuri vēlas doties uz šīm skaistajām salām. Bet es īsti nezinu, vai šeit ir runa par atgriezeniskumu. Tātad te nav mm, runa par šo tematu. Man bija tas prieks sadarboties ar Gabrielas kundzi, strādājot pie šiem uh, nolīkumiem, un mēs visu laiku uzstājām, lai šie nolīkumi netiktu mums atkal iesniegti tad, kad viņi eh, jau būs īstenoti. Un tikko es uzzināju, ka uh, būs līgums ar Brazīliju, un tas eh, jau iestājas spēkā 31. oktobrī. Es īsti nezinu, vai komisija šeit nesāka zoboties par Eiropas parlamentu. Uh, Mm, kā mums, kā mums ir jārīkojas, lai Eiropas parlamenta tiesības tiktu ievērotas. Ja mums tiek iesniegts nolīgums pēc tam, kad tas jau ir stājies spēkā, manuprāt, tas nav īsti korekti. Mums vajadzētu nosūtīt oficiālo protestu vēstuli. Un šķiet, ka Gabriels kundze jau to izdarīja, un, un tas ir ticis darīts vairākas reizes. Būtu labi, ja Uh, komisija beidzot sāktu rīkoties. Kaut kā mēs neesam šeit, lai vienkārši apzīmogot līgumus, mums tie ir jāratificē, pretējā gadījumā mūsu darbam nav īpašas jēgas. Paldies, Valero kundze. Paldies, priekšēdētāji. Es runāšu zviedru valodā. Mēs, kā zaļie, atbalstām uh, vīzu atvieglojumus eh, attiecībā uz daudzām valstīm. Mēs negribam, lai šeit pastāvētu šķēršļi, lai robežas būtu atvērtas. Tas ir pozitīvi vispār situācijai pasaulē. Tas ļauj mums veicināt atvērtu sabiedrību veidošanos, arī un attīstīt uh, saiknes starp dažādām pasaules daļām. Tā kā tiek atvieglotas prasības daudzām valstīm, es ceru, ka šis process turpināsies. Mēs uh, redzam, ka ir arī paralēla sistēma attiecībā uz iebraukšanas atļaujām. Mēs zaudējam kaut ko, ko esam ieguvuši, atvieglinot vīzu režīmu, izmantojot šo iebraukšanas atļauju procedūru. Varbūt mēs varētu kaut ko grozīt Eiropa, komis, Eiropas komisijas priekšlikumā šajā ziņā un izņemt ārā tādus elementus. Itres uh, var, uh, var notikt tā, ka itres prasības ir vēl kategoriskāks nekā uh, tas, kas rakstīts noteikumos par vīzu atvieglojumiem. Nākamais runātājs. Mēs runājam par tehniskiem grozījumiem nolīgumos. Uh, un tajos atspoguļojas grozījumi Eiropas likumdošanā. Pēc tam, kad šī likumdošana ir stājusies spēkā, 2013. gadā situācija ir attīstījusies, bet šie grozījumi eh, tā kā ignorē cita veida svarīgas normas, svarīgus likumus, proti uh, Mm, vienošanās ar daudzām valstīm, kas mē, ko mēs esam noslēguši jau pirms daudziem gadiem. Šeit tomēr vajadzētu zaļu gaismu. Tā kā tagad došu vārdu komisijai atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies! Paldies sevišķi par jautājumu par Rumāniju un Bulgāriju. Uh, Tā jādomā nebūs problēma Rumānijai un Bulgārijai no 2020. gada, kad jaunā sistēma tiks laista darbā, jo šeit uh, ir jāizpilda Schengenas kritēriji, bet uh, Horvātijai un Kiprai uh, te mēs runājam par uh, vīzu atvieglojumiem. Uh, Un pirmkārt, tāpēc mēs gribam harmonizēt visus vīzu atvieglojumu nolīgumus. Un atbildot vēršjā kundzei, mēs saskaņojam šos nolīgumus ar Eiropas Savienības likumdošanu, ko parlaments un padome jau ir pieņēmusi. Tas ir tie tādi tehniski grozījumi. Un mums nav mandāta uh, lai varētu darīt kaut ko vairāk. Ja būs vajadzīgi vēl citi grozījumi, tad nu, tie ir jāpiedāvā kā nākamais solis saskaņā ar vīzu atvieglojumiem. Attiecībā uz otro jautājumu es Gribētu precizēt, šeit es par nepareiz sapratu, vai līgums ar Brazīliju nav stājies spēkā? Nē. Mēs informējām parlamentu jau pašā sarunu sākumā. Vēstule tika nosūtīta 8. augustā, to sūtīja Rūte uh, Lībe komitejai, un mēs vēlētos uh, izmantot šo iespēju, kaut arī tas neklās darba kārtībā, uh, lai jūs informētu par sarunu attīstību, kas tagad ir pabeigtas. Tātad vēlējos vienkārši papildināt mm, šo informāciju. Te ir runa par trīs tehniskiem grozījumiem, kas ļauj harmonizēt eh, līgumu ar Brazīliju un saskaņot to ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Līdz šīm komisija vēl nav pieņē, pieņēmusi priekšlikumu padomas lēmumam par nu, parakstīšanu un tad piekrišanu. Tiklīdz mēs būsim šo priekšlikumu pieņēmuši, mēs, protams, nosūtīsim to parlamentam un padomēji. Protams, ka mums būs vajadzīga arī parlamenta piekrišana. Paldies! Paldies! Vai referents vēlas ko teikt Pavela kungs? Nē. Paldies! projekta re, ziņojuma projekts tiks prezentēts 19. 20. februārī Libe komitejā un pēdējais punkts darba kārtībā ir. Es ceru, ka viss ir klāt, lai mēs bez kavēšanās varam sākt. Eiropas komisijas ziņojums par progresu Rumānijā un Bulgārijā sadarbības un, un apstiprināšanas mehanismos 2017. gadā tika publicēts attiecīgais ziņojums. Došu vārdu tagad Eiropas komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdus kundze, godējumie deputāti. Ļoti priecājos par šo iespēju jūs informēt par eh, šiem diviem ziņojumiem. Komiteja atcerējās, ka pagājušā gada janvārī komisija saņēma eh, sastīja jauns uh, ziņojums ar jaunu pieeju, un šie, šī mēneša ziņojums ir aktualizēts tas ziņojums. Janvārī eh, jau varējām apskatīties uz desmitgadu eh, termiņu, kas ļauj mums ilgtermiņu tendences identificēt, kas arī šoreiz darīts. Esam identificējuši dažus nepieciešamos soļus, kas vēl nepieciešami, ja tie tiks uh, implementēti nepieciešamā veidā, tie ļaus Bulgārijai un Rumānijai izpildīt uh, visas vajadzīgās prasības, uh, kas uh, komisija liek ar rekomendēt, ka mehānisms būtu jāizbeidz. Ja progress būs netiks pilnīgi pagriezts pretējā virzienā, tad mēs sniedzam šādu rekomendāciju. Un tas varētu notikt jau pašreizējais komisijas mandātā. Komisija arī turpinās sekot rūpīgi līdz uh, progresam un cieši sadarboties ar Rumānijas un Bulgārijas varas iestādēm, kā arī kontaktēties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un citām dalībvalstīm. Runājot par Bulgārijas ziņojumu, janvāra ziņojumā bija identificētas 17 konkrētas rekomendācijas. Šajā ziņojumā tiek izdarīts secinājums, ka ir izdarīts būtisks progress ir jūtams jauns dinamikas moments kopš 2016. gada. Valdība ir apņēmusies vairākas reformas būtiskas īstenot līdz šī gada beigām. Tāpat laikā jaunus, jaunu parlamentu ievēlē, jaunu, jaunu augstākā juridiskās padomas e, ievēlēšana paver iespēju e, stiprināt neatkarīgo tiesību sargājušu iestāžu lēmu pieņemšanu. Arī tagad ir likts lietā viens vēlētājs, viena balss eh, princips, um, kaut gan daži pilsoniskās sabiedrības pārstāvi ir kritizējuši, ka nav notikušas pienācīgas debats iepriekš. Ir arī nevienlīdzīga eh, slodzes sadalsta tiesām. tiesām Cits svarīgs rekomendācijas attiecībā uz tiesību sargājušām iestādēm um, balstās uz prokuratūras sistēmas detalizēta analīze, tādēļ rekomendējam arī iekļaujošāku likumdošanas procesu ar publiskām debatēm un konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir pauduši dažas bāžas šajā sakarā, un tas būs arī turpmāko reformu svarīgs elements. Cīņa pret korupciju tika īpaši uzsvērta janvāra ziņumā, kā tā joma, kurā ir panākts viss lēnākais progress. Ļoti svarīga rekomendācija bija likumdošanas ietvara visaptroša reforma ar vienotu, efektīvu pretkorupcijas aģentūra. Tagad e, Nacionāla asamblēja ir iesniegt jauns likumprojekts, kas būs jāimplementē pirms jauna institūcija varēs sākt darbu. Rekomendācijas ir arī norādīts, ka ir nepieciešams skaidri ceļu kārtu, lai risinātu trūkums, problēmas pretkorupcijas jomā, kā arī sabiedrības informēšanas jomā. Tam būs liela nozīme vērtējot arī korupcijas gadījumu um, iz, uh, izmeklēšanas efektivitāti. Tiek piedāvāti uh, konkrēti pasākumi, uh, bija piedāvāti jau, uh, kā uzlabot situāciju, un pirmie soļi ir spērti šajā ziņā. Visbeidzot, runājot par cīņu pret organizēto noziedzību, 2017. gada janvāra ziņojumā tika atzīts, ka pēdējo gadu, pēdējo desmit gadu gaitā krimināla vide ir mainījusies. Bet tagad pret organizēto noziedzību cīņa ir uzlabojusies, kļūst efektīvāk, arī nelegāli iegūtie līdzekļi tiek, ir tikuši konfiscēti vairākos gadījumos, bet Eh, līdz šim panāktais progress netrīkst tikt apdraudēts ar institucionālām izmaiņām. Tādēļ secinājums Bulgārijas ziņojumā ir tāds, ka mēs esam pārliecināti, ka ar izlēmību turpināt reformas Bulgārija izpildīs paliekošās eh, rekomendācijas tuvākajā laikā. Runājot par Rumāniju, atkal sāksim ar to, ka desmit gadu perspektīva janvārijā parādīja, ka Rumānija ir būtiski progresējusi ar svarīgām eh, reformām, kas gandrīz pabeigts, un tiesību sargājušām iestādēm, kas ir tagad vairāk kārt demonstrējis savu profesionalitāti un neatkarību. Tas arī atspoguļojas tiesību sargājušu iestāžu labajos rezultātos cīņā pret korupciju. Janvāra ziņamā bija 12 galvenās rekomendācijas, kas ir vērts uz atbildīgumu, kas ir jāpalielina Rumānijas varas iestādēs un institucionāliem pasākumiem, lai nodrošinātu rezultātu ilgspējīgi. Šajā ziņojumā ir identificēts progress vairākās šajās rekomendācijās Un runājot par jomām pa vienam, varam teikt šādi. Juridiskā tiesa neatkarība. Šeit div, divas problēmas galvenokārt tika iezīmētas. Pirmkārt, ka jāiedibina neatkarīga stabila sistēma augstākā līmeņa prokuroru nozīmēšanai, to arī atbalsta Venecijas komisijas ziņojums. Tas saskaņā ar grozījumiem um, tiesnešu likumā, bet vēl ir jāveic šī reforma. Otrs bija eh, rīcības kodeks, um, tie prokuroru neatkarības stiprināšanai, kaut kas tagad ir iedarbināts, vēl jāredz, vai tas darbosies tā kā iecerēts. Ir arī jāveicina prognozējams likumdošanas process, un dažās jomās ir panākts progress, bet ziņojumā ir arī norādīti gadījumi, kas ir sarežģījuši stabilitāti panākt, ir, ir situācija ar ārkārtas rīkojumu numur 17, kas pieņems janvārī. Un pārāk bieži ir mm, tikuši pieņemti likuma grozījumi, normatīvā grozījumi bez pienācīgām konsultācijām ar sabiedrību. Tagad parlamentā ir iesniegts priešlikums, kā uzlabot dialogu starp valdību, parlamentu un tiesību sargājušām iestādēm, kas varētu ļaut situāciju būtiski uzlabot nākotnē. Pašreizējais normatīvo aktu grozīšanas process jau būtu iespēja parādīt, ka ir kas mainījies labā ziņā. Jaunā maģistrātu augstākā padoma ir šī gada janvārī savu jauno mandātu uzsākusi, ir izrādījusi e, gatavību pieņemt e, nepopulārs lēmums, kas attiecas uz integritāti, ir spērta būtiski soļi, e, lai nepieļautu iepirkuma valsts iepirkuma procedūrās, interešu konfliktu izveidošanos. Cita rekomendācija bija arī, lai parlaments darītu kaut ko attiecībā uz interešu konfliktu mazināšanu. Šeit parlaments līdz šim nav rīkojies attiecīgi, kā mēs to būtu gaidījuši, lai tiktu sasniegts ātrs un pozitīvs progress attiecībā uz šo rekomendāciju. Runāt uz par augstu līmeņu korupciju, janvārī ir pie, bija secinājumi šajā sakarā. attiecībā uz imunitātes atcelšanu no parlamenta puses. Tur bija rekomendēta kritērija, Kā vērtēt eh, tiesību sargājošo iestāžu šādas pieprasījumus, lai tie būtu pēc iespējami, eh, lai lēmumi tiktu pieņemti iespējami objektīvāk? Visbeidzot, runājot par cīņu pret korupciju visā, visos līmeņos, ir spērti soļi pret korupcijas stratēģijas īstenošanā, bet ir vajadzīga vēl lielāka politiskā griba un lielāka politiskā prioritāte. Visbeidzot, pēdējā rekomendācija attiecībā uz Nacionālo aģentūru konfiscēto līdzekļu pārvaldīšanai šeit ir liels progress panākts. Tātad progress kopumā ir vairākās rekomendācijās konstatējums, taču kopumā pozitīvā virzība ir nedaudz noplakusi. Jo tiesību sargājušo iestāžu neatkarības apdraudējumi arī konstatēti, kas rada bažas. Taču komisija uzskata, ka cieši sadarboties ar uh, valsts varas iestādēm un turpinot uzsākto progresu, kā arī stiprinot tiesību sargājušo iestāžu neatkarību, Rumānija tuvākā laikā izpildīs prasības. Kopumā apziņojumi var tikt uzskatīt, kā solis uz priekšu un nākamā gada Decembrī būs nākamais uh, uh, progresa ziņojums. Mēs cieši sadarbosimies arī ar dalību valstīm šajā sakrā. Paldies, Slīta kungs. Četri vārdi ir manā runātāja sarakstā. Tie ir kolēģi, kas vēlas izteikties Makovei kundze, Radevis, Urjano un Gomeša. Un Zipelas kundze un Staņiševa kungs. Pirmā būs Makovejs kundze. Lūdzu. Mulțumesc. Este... Paldies. Šī ir visa smagākā ziņa, ko Eiropas komisija ir pavēstījusi Rumānijai. Un es šeit runāju par visiem ziņojumiem, kas ir sagatavot līdz šim. Komisija brīdina, ka pastāv risks at, atsākt skatīt lietas, kas tika uzskatītas par pabeigtām iepriekšējā ziņojumā. Tātad to sadaļu atvēršana, kas jau ir slēgtas, ir solis atpakaļ. Un tas ir solis atpakaļ arī valdībai. tas īstenībā mīd ar kājām mm, Rumānijas apņemšanās. Tiek minēts, ka mums pat nav vajadzīgs eh, šāds pasākums uh, Rumānijā. Šie politiķi absolūti neņem vērā mūsu rekomendācijas. Nu, kā jūs varat teikt, ka tas nav vajadzīgs? Jūs varat ņemt vērā rekomendācijas, kas ir iekļautas ziņojumā, tās nedrīkst pamest novārtā, un, protams, ka e, drīz termiņš beigsies. Komisija šajā ziņojumā mums pavēsta, ka tiesneši, tiesnešu pasākumi ir um, ļoti liels um, bāžu avots. Mēs visi ļoti labi zinām, kas notiek ar tiesnešiem, tāpat arī uh, Īsti nezinu, kurš to uzskata par ārkārtas pasākumu. Šie pasākumi īstenībā padara tiesnešus par eh, politiķu kalpiem. Te ir runa par periodu, kura laikā tiesneši ir eh, veikuši reformas un piemērojuši likumus vienlīdzīgi attiecībā uz visiem pilsoņiem. Pašlaik tiek spērts solis atpakaļ. Protams, ka vienmēr pastāv atšķirības starp institūcijām un politisko gripu, bet pašlaik šīs valdības politiskā griba ir spērt soļus atpakaļ. Viņus absolūti neinteresē šie ziņojumi. Komisāri mums ir pavēstījuši, ka pirms nedēļas, kad šīs ziņojums tika publicēts. Tika minēts, ka Rumānijas parlamentam ir jālūdz atzinums Venēcijas komisijai attiecībā uz konkrētiem grozījumiem, kas ir jāpiemēro tiesnešiem. Kaut arī šāds lūgums tika izteikts, Te ir runa par bijušo ministru, kurš pieņēma ārkārtas pasākumus, tas tika darīts naktī, pavisam zaglīgi, un viņš teica, ka viņš nelūgs Venēcijas komisijas padomu, ka tas nav vajadzīgs, un nedēļu vēlāk komisija CV mehānismā mums liek lūgt Venēcijas komisijas atzinumu. Šīs komitejas priekšādētājs saka atkal, ka mēs to nedarīsim. Es vēlējos norādīt, ka šīs rekomendācijas ir jāievēro, tās nedrīkst atstāt novārtā. Tas ir jādara tāpēc, ka mūsu valstī ir jāvirzās uz priekšu. Mēs nevaram pieļaut, ka šie politiķi to vilks atpakaļ pagātnē. Cilvēkiem kas mīl savu valsti, vajadzētu to virzīt uz priekšu, nevis to vilkt atpakaļ, kā to dara PSD partija. Paldies, priekšādātāji! Politiskā stabilitāte, apņēmība un progress attiecībā uz rekomendācijām Tas ir pats svarīgākais, kas ir iekļauts Eiropas komisijas ziņojumā par Bulgārijas progresu attiecībā uz CVM mehānismu. Mums arī vajadzētu norādīt, ka tas ir uh, viens no pozitīvākajiem vai pat uh, pozitīvākais ziņojums attiecībā uz Bulgāriju un uh, sadarbības un atbilstības mehānismu. Ziņojumā ir pozitīvi vērtēta valdības rīcība mēs esam atguvuši zaudēto laiku saistībā ar agrīnajām vēlēšanām. Es vēlētos apsveikt komisiju par tās konsekvenci. Savos pēdējos divos ziņojumos komisija iekļāva skaidrus kritērijus. Tas eh, tā īsti nebija iepriekšējos ziņojumos. Šajā ziņāmā nav iekļautas jaunas rekomendācijas, un pirmo reizi šeit mēs varam redzēt skaidru perspektīvu attiecībā uz to, kā CVM mehānisms tiks beigts. Tas notiks, ja reformas virzīsies uz priekšu tikpat pozitīvi kā pašlaik. Šīs rekomendācijas ir jāņem vērā, un tad eh, CVM tiks izbeigts. Protams, ka CVM mehānisms vairs nav tik noderīgs, un tas ir arī diskriminējoši pēc savas dabas. Politiskās partijas to var izmantot eh, vēlēšanu kampaņu laikā. Pagājuši gadu tika izteikta prasība pieņemt jaunu mehānismu, kas būtu piemērojams visām Eiropas Savienības valstīm, nevis tikai Bulgārijai un Rumānijai. Mēs ceram, ka mēs mm, varēsim piedzīvot šādu mehānismu dzīmšanu. Paldies! Paldies, priekšādātāji! Domāju, ka nav nekādas jēgas jums atgādināt, ka tas viss turpinās kopš 2007. gada. Man izskatās, it kā mēs šeit piedalītos rituālā vai patiesi tā drīkstu teikt, mm, svinībās par šo jauno ziņojumu. Un parastā procedūra ir šāda. Vienu gadu tiek konstatēt, ļoti uh, slikti rezultāti Rumānijas progresā. Pēc tam nākamajā gadā tiek konstatēts ļoti ievērojams progress, un to atkal līdzsvaro dažādas problēmas. Vienu gadu Bulgārija ir sliktāka par Rumāniju, nākamo gadu Rumānija ir sliktāka par Bulgāriju. Šeit var uzdot jautājumu, ja jau viss šis pasākums ir vai šis viss pasākums nav vajadzīgs, nav liederīgs, un es gribēju teikt, ka nē, jo tam ir divas sakas, un abas no tām ir negatīvas. Pirmām kārtām Bulgārija un Rumānija tiek uh, izslēgtas no Schengenas zonas uz nenoteiktu laiku. Otrās sakas, kas, manuprāt, ir vēl nopietnākas, ir tādas, ka gan Bulgārijas, gan Rumānijas valdības turpinās pārkāpt likumus, un rīkoties korumpēti, ļoti labi apzinoties, ka nevienu tas neinteresē. Vienalga, ko viņas darītu, CVM netiks izmantots kā sakas vai sankcijas viņu rīcībai, bet tas būs tikai politisks lēmums, un to izpaidot viņi nevar. Noslēgumā es gribētu teikt, es gribētu, lai CVM ir veiksmīgs mehānisms, bet es baidos, ka tā nekad nebūs. Paldies tagad Zīpēls kundze. Liels paldies! Diemžēl man bija vairākas iespējas uh, noklausīties šajos CVM ziņojumos, un es atceros, ka iepriekšējās reizēs tika teikts, ka ir vērojams progress, bet vēl ir jāstrādā, un Te es varu pievienoties eh, savam kolēģim, kurš tikko uzskaitīja problēmas. Es domāju, man ir radies tāds iespējas, ka, ņemot vērā visu iepriekšējos gados panākto progresu, ir politisks lēmums mm, neatcelt CV mehānismu, jo dalībvalstis nevēlas eh, redzēt šīs valstis Schengens zonā. Tās ir ļoti garas debatas. Neskatoties uz to visu, mums ir jāpiemina vairākas lietas, un es gribētu teikt, ka ja kādām valstīm tiek rekomendēts konsultēties ar Venēcijas komisiju, tad vajadzētu atcerēties, ka ir vairāk kā viena vai divas dalībvalstis, kas nevēlas sadarboties ar Venēcijas komisiju, bet atšķirība ir tāda, ka šīm valstīm netiek piemērots CVM, un tā ir vienīgā atšķirība. Attiecībā uz Rumāniju šajā gadījumā mēs dzirdējām, ka ir panākts zināms progress bet bija arī negatīvi komentāri. Es gribētu zināt pavisam skaidri. Mums pirms dažiem mēnešiem bija debats plenārsēdē par Rumāniju. Diemžēl es nevarēju iepazīties ar visu ziņojumu. Gribētu zināt, kāda bija priekšlikuma likumdošanas pasākumiem un kādi ir šie konkrētie priekšlikumi pašlaik, tātad kādas ir atšķirības starp šo laiku, kad mums bija debatas par Rumāniju plenārsēdē un uh, pašreizējo brīdi. Tātad, kas konkrēti ir mainījies pa šo laiku vai nu praktiskā ziņā vai arī attiecībā uz iesniegtajiem priekšlikumiem? Paldies! Gomešas kundze. Nekomentēšu politiski orientēto stratēģiju visu gadu garumā. Es vēlētos pastāstīt, ko uzzināju, esot Rumānijā šī mēneša sākumā. Katalīns Ivāns mani uzaicināja, un um, es uh, runāju ar pilsonisko sabiedrību, ar plašsaziņas līdzekļiem, bet arī ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Runāju par problēmām, ar ko Rumānija pašlaik saskaras, uh, un par korupcijas uh, uztveri un uh, to, kā nenotiek cīņa pret korupciju. Mēs varētu teikt, ka cilvēki cenšas cīnīties pret korupciju. Ziemas vidū viņi gāja ielās, lai Mm, iziet manifestācijās pret likumdošanas priekšlikumiem, kas neļauj korupciju atklāt un sodīt. Tiekoties ar šiem cilvēkiem, es biju patiešām patīkami pārsteigta par to, ko viņi teica, par izmeklēšanām, ko viņi veic ļoti sarežģītos apstākļos. Viņi paši atzina, ka ir panākts progress attiecībā uz uh, tiesnešu lomu, bet viņi vienlaicīgi arī bija ļoti uztraukti par uh, vispārējo situāciju cīņā pret korupciju. Protams, ka vajadzēja runāt arī par um, cīņu pret naudas atmaskāšanu, uh, to, ko mēs darām šeit Eiropas parlamentā, Panamas dokumentu kontekstā. Uh, Tāpat arī runāju par situāciju savā valstī, kur e, vārda akcijas tiek aizliegtas, e, lai īstenotu naudas atmaskāšanas direktīvu. Šis jautājums ir svarīgs Rumānijā, tāpēc, ka pastāv aizdomas, ka ļoti daudz uzņēmumi, e, kuriem ir valsts līgumi, tā skaitā attiecībā uz zemi, un kas arī izmanto Eiropas fondus, ka šie uzņēmumi ir iesaistīti milzīgos korupcijas skandālos. Tātad šeit nav runa tikai par Rumāniju, šeit nav runa par mm, varas iestāžu ticamību, te ir runa par mūsu pašu ticamību, par Eiropas Savienības un Eiropas komisijas ticamību. Tāpēc es gribētu atbalstīt savu kolēģi Birgitu Sipeli. Mums ir vajadzīga atbilstoša politiska reakcija, un Mēs nedrīkstam šeit uh, runāt tikai par kaut kādām stratēģijām. Ja tas nozīmē, ka mums ir jāpiespiež Venecijas komisija rīkoties, tad, uh, protams, ka mēs nedrīkstam turpināt ar uh, šādu pieju, kas var tik ļoti svārstīties no viena gada uz otru, bet kurai pēc būtības nav jēgas. Uh, Es redzēju, ka cilvēki Rumānijā ir ļoti uztraukti, un viņi vēlas paši uzņemties atbildību. Tieši tāpēc mums viņiem ir jāpalīdz. Stanišķep kungs. Thank you, madam. Paldies, priekšēdētāji. Man ir tā izdevība sekot līdz, kā šie ziņojumi tiek veidot kopš 2007. gada, un es varu secināt, ka sākumā mehānisms bija tāds nozīmīgs politisks stimuls sevišķi Bulgārijas valdībai, lai veiktu reformas, tad ar laiku tas ir pārvērties par rituālu, no kura īpaša uh, labuma vairs nav. Manā valstī katrs šis ziņojums tika gaidīts ar, tika gaidīts ar lielu nepacietību, un reakcijas bija ļoti emocionālas, bet tagad tas ir pārvērties par tādu rutinētu lietu Mm, neko jaunu nepiedāvā. Man šķiet, ka šeit problēma ir ar pieeju. Viens no kritērijiem pašā sākumā bija, atcerieties, 2007. gadā galvenais jautājums bija konstitucionālā reforma, un tas netiek pieminēts uh, ziņojumos man šķiet, ka tas eh, nu, nav, nav labi. Jo mēs redzam, ka Kopenhāgenes kritēriji, kuros ir runa par demokrātiju, um, tiesiskumu, tiek netiek ievērota daudz viet Eiropas Savienībā. Un ja mēs gribam, lai Eiropas institūcijas tiktu uztvērtas nopietni, tad ir jābūt mehānismam, kas ļautu tiesiskumu novērtēt un demokrātijas līmeni un tā apdraudējumu novērtēt visās dalību valstīs. Un CVM ziņojumi ir jāskata kā instruments vienlīdz citiem politiskiem instrumentiem, piemēram, Schengena, kas notiek uh, padomē attiecībā uz Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Schengenai un tās arvien tālāku atcelšanu. Tās ir pilnībā atbildušas kritērijiem, tā ka šī atcelšana būtībā ir skandaloza. Tā liecina par dubultiem standartiem, un tas ir nozīmīgs politisks jautājums. Manā valstī arī bija vēlēšanas, es neminēšu citus piemērus. Ja mēs runājam par to, kas apdraud uzticēšanos Eiropas Savienībai, tad šis ir viens no piemēriem tam. Paldies! Paldies, Stanišau kungs, tagad Budas kungs. Paldies, priekšēdētāji! Paldies par doto vārdu. Es neesmu šīs komitejas eh, loceklis, bet runājot par Rumāniju, protams, ka es ar interesi uzklausu visu, kas tiek teikts par manu valsti. Un šis ziņojums izceļ vairākas lietas, kur esam panākuši progresu, bet pirms četriem gadiem, kad es biju juridiskās komitejas vadītājs parlamentā un centos panākt Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu, tad tagad man jāsaka ar nožēlu, ka mēs redzam tādu, mēs redzam, ka valdība cenšas politizēt tiesisko sistēmu, un uzskata, ka tiesību sistēmai ir jākalpo uh, valdības, jāatbilst valdības priekšstatiem un minimālais vecums ir izmainīts, lai varētu kļūt par tiesnesi. Uh, komisijai vajadzētu rūpīgi skatīties, kas notiek. Mēs varam runāt par problēmām Polijā, un esam to arī darījuši un citviet, bet kaut kas, kas ir tiešām problēma, tā ir manas valsts dalība iesaistīšanās Schengenas sistēmā. Lūdzu, paturiet prātā, ka no šī neatrisinātā jautājuma cieši cilvēki un pievienošanās Schengenai. Šeit Rumānija ir investējusi miljonus eiro, lai uh, nodrošinātu nepieciešamo aprīkojumu, lai nodrošināt stabilitāti un tas vienkārši ir ļoti netaisnīgi, ka mums neļauj pievienoties Schengenas sistēmai. Es neapšaubu komisijas aktivitāte, bet Regi un Agri komitejas, komitejās nu, ir iespējams meklēt ceļus, kā koordinēt notiekošo dalību valstī, tā, ka tai nav jāpakļaujas citas dalību valsts ietekmei. Makovējs kundze, vai jūs gribētu kaut ko teikt? Paldies! Šeit ir kļūda. Eiropas komisija nekad nav saistījusi CVM ziņojumu ar Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Schengenas sistēmai. Tikai viena dalībvalsts, Nīderlande, pirms četriem vai pieciem gadiem pauda, ka mēs gribētu trīs vai četrus pozitīvus CVM ziņojumus pēc kārtas, bet komis, no komisijas tādi paziņojumi nekad nav nākuši, nedz arī no padomes. Tā vienkārši nav. Mums ir politiķi, kas melo un zog, un piedalās pārunās par Schengenu, bet ar CVM tam nekāda sakara nav. Es visiem, kas jūs saistāt šīs divas lietas, gribu pateikt, ka tam nav pamata. Un pēc šī paziņojuma es gribētu paziņot, ka varbūt oficiāla dokumenta par to nav, bet pēdējos gados ir dalība valsts, kas ir regulāri uzsvēru, uzsvērus, ka tā uh, CVM dēļ nav varējuši pievienoties Schengenai un runājot par Poliju, jau sešu gadu gaitā mums ir arī problēmas ar Ungāriju, un ja mēs sāksim tagad saukt valstis vārdos, tad mums ir jānosauc visas nevis kādu, kas mums patīk vai nepatīk. Atgriezīsimies pie komisijas. Komisijas pārstāvis. Paldies komitejas pārstāvjiem par komentāriem adresētiem ziņojumam. Gribētu atgādināt Junkara kunga uzrunu par tiesiskuma lielo nozīmi un Protams, ka CVM ziņojums ir jāskata kontekstā. Un arī manis pieminētajā uh, priekšādātāja Junkera uzrunā skaidri parādījās komisijas pozīcija attiecībā uz pievienošanos Schengenai, nu, Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos. Janvāra ziņojumā bija arī atsevišķi norādīts, ka komisija neatbalsta CVM saistīšanu ar pievienošanos Schengenai, un komisija joprojām turās pie tā. Vēl es gribētu atbildēt Radeva kungam par rekomendācijām un apstiprināt, ka gadījums, kurā komisijas janvāra rekomendācijas un nu, tās pilnībā sakarīt ar pašreizējām rekomendācijām jaunākajā uh, ziņojuma tekstā. Un komisija iesaka um, komisija izvērtē, vai ir atbilstība kritērijiem, un es tā pozitīvi raugos uz mūsu turpmāko sadarbību ar abām valstīm, lai atbilstību kritērijiem varētu nodrošināt pilnībā. Paldies! Mēs esam pietuvojušies sanāksmes Noslēgumam nākamā sanāksme būs 27. un 28. novembrī. Novēlu jums jauku vakaru!